tulki būs pieejami sēdēm un vai apmeklētāju grupas uh, varēs tikt uzņemtas parlamentā ceturtdien? Ja vyjašņām paņstvu, to bardzo važne pitāņie. Ja... Jā, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Tātad jūsu informācijai. Šobrīd es gatavoju ēpastu, e kur personīgi parakstīšu, un tas tiks uh, nosūtīts visiem jums, cienījamie deputāti jo ik viens vēlētos saņemt šo informāciju. Eh, šis ēpasts tiks nosūtīts aptuveni pulksten 11. Un tajā būs atbildes uz eh, visiem tiem jautājumiem, uz kuriem mēs varam atbildēt. Un, proti, viens no šiem jautājumiem ir arī jūs pieminētais. Ceturtdien visas komiteju sanāksmes notiks, un šajās sanāksmēs netiks balsots. Tātad notiks neformālākas sanāksmes. Mēs gluži vienkārši nenoturēsim plenārsēdi, bet citādi eh, mūsu darbs notiks kā parasti. Tātad visas pārējās iecerētās sanāksmes notiks. Un grupas, kas būs ieradušās, uz, lai apmeklētu parlamentu Strasbūrā, uh, varēs piekļūt parlamentam, parlamentākai. Šīs grupas varēs arī viesoties plenārsēžu zālē, bet šeit nenotiks eh, plenārsēde. Tātad tā ir vienīgā izmaiņa, ka nebūs pašas plenārsēdes un arī attiecīgajās komitejas sanāksmēs netiks balsots. Jo šonedēļ mēs esam vienojušies par to, ka viss pārējais notiks kā parasti. Tātad. Ceturtdien un piekdien jūs varat parakstīt, eh, parakstīties par savu klātbūtni, jo attiecīgie saraksti būs pieejami. Un viss šī informācija tiks nosūtīta arī pa e-pastu, kur jūs saņemsiet vēlākais līdz pusdienlaikam šodien. Tātad jūs varēsiet saņemt informāciju par to, par ko mēs esam vienojušies. Vakar notika priekšsēdētāja konference un arī notika pirmā sanāksme un ļoti daudz jautājumu tika atrisināti. Un šodien darbu sākusi īpaša grupa, un šī grupa uh, kontaktējas ar mani, un es kontaktējos attiecīgi ar politisko grupu pārstāvjiem, jo mums ir nepieciešams kontaktēties regulāri, lai atrisinātu jautājumus, kas varētu rasties. Gan šajā nedēļā, gan arī turpmāko nedēļu laikā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka nākamnedēļ notiks eh, komitejas sanāksmes parlamentā. Mēs nevaram bloķēt šīs sanāksmes Mums ir jāsagatavo savus darbs arī debatām, debatēm Briselē. Pagaidām vēl lēmums par nākamajā nedēļā paredzētajām sanāksmēm nav pieņemts, bet tas varētu tikt pieņemts pavisam drīz, un līdz ar to jūs saņemsiet arī īsu informāciju par to, kādi pasākumi ir paredzēti turpmākajā nākotnē. Nākamais punkts darba kārtībā ir komisijas un padomas paziņojums par gaisa satiksmes pārtraukšanu Eiropā. Es gribētu teikt dažus ievadvārdus. Kā jūs zinat, lēmumu, kas tiek pieņemti turpmākajām dažām dienām, tos pieņems Eiropas institūcija izpildvars pārstāvi un patiesībā šie lēmumi būs jāpieņem komisijai un padomai. Un gan komisija un pa, gan padoma šobrīd jau strādā pie šī jautājuma jau kopš svētdienas, bet arī mums, kā Eiropas parlaments deputātiem, ir zināms pienākums rīkoties šajā situācijā. Mums ir jādomā par ilgtermiņa reakciju še, uz šo krīzi, un mums ir jāiekļauj šajā darbā parlamentu komitejas. Mums ir jāpārdomā arī, kā mēs varētu reaģēt šajā situācijā, un par to mums ir jādomā arī nākamajā mini plenāru sēdē, kas notiks Briselē. Mēs varētu, teiksim, nākt klajā ar rezolūcijām. Līdz ar to man ir aicinājums jums, cienījamie deputāti, dāmas un kungi, pieminēt uh, jūsu runā to, kā parlaments varētu atrisināt pašreizējās problēmas. Jo tās ir problēmas, kas tieši skar mūsu pilsoņus. Protams, mēs esam saskāršies ar problēmām, jo mums ir būt, bijis grūti nokļūt gan Briselē, gan Strasbūrā, bet es domāju, mums ir noteikti jādomā arī par uh, problēmām, ar kurām saskars visi Eiropas pilsoņi, ņemot vērā to, ka gaisa satiksme ir tikus pārtraukta. Tāpēc lūdzu nāciet klajā priekšlikumiem par to, ko mēs kā Eiropas parlamenta deputāti varētu darīt turpmāko nedēļu laikā, lai atrisinātu šo situāciju. Jo, protams, ka pirmais lēmums ir jāpieņem izpildvarai, un līdz ar to es padom, pateicos padomē un komisijai par to, ka viņi ir ieradušies uz šo sanāksmu. Un, uh, Sāksim debats. Diego Lapis Garīga, ministrs jums vārds. Muchas gracias, <clears throat> señor presidente. Liels paldies, eh, priekšsēdētāja kungs. Kā jūs visi ziniet, tad ir ļoti strateģiski nozīmīga šī gaisa satiksme un šobrīd tas ietekmē mūsu uh, pilsoņu uh, dzīvi, uh, tiesības uz brīvu pārvietošanos un arī uh, ekonomiku tas ietekmē ļoti noteicošā veidā. Tad, kad uh, gaisa satiksmē ir problēmas, kad tiek pārtrauktas uh, lidojumu saraksts un tas ietekmē vairāk nekā vienu valsti, tad parādās, cik strateģiski ir šī problēma Kad jūs redzat, kādus postījumus tas nodara, tad lielākā daļa no Eiropas dalībvalstīm ir ietekmēta, un tā ir kļuvusi ļoti nopietna problēma. Krīze, pat negaidīta krīze, protams, un līdz šim nebijusi krīze. Un pret šo krīzi mums jāizturas ir ļoti nopietni un attiecīgi, un šeit ir tāds paradoks. Eiropas eh, Savienība kā tāda eh, īstenība eh, nav apveltīta ar pilnvaram šajā jomā kā tas būtu citās jomās. Tomēr ir jāveic zināmi pasākumi. Tā kā tad, kad ir šāda krīze Eiropā, protams, mums ir vesela rinda apstākļu, jo tās ir ļoti nopietnas krīzes pazīmes, taču vienlaicīgi juridiskā eh, ziņā Eiropas eh, iespējas rīkoties ir bijušas ļoti nelielas, zemas. Tā kā mēs nonācām tādā situācijā, kad eh, šobrīd nebija nekādā veidā vienkārši risinājuma. Tomēr mēs esam uh, rīkojušies, mēs esam meklējuši risinājumu, un ko tad mēs šeit varējām darīt? Nu, pirmkārt, dalību valstis, lidostu vara, uh, lidostu uh, rīkojās saskaņā ar esošiem protokoliem. Jo jūs redzējāt, eh, Londonas komiteja izstrādāja eh, šo eh, vulkānisko pelnu karti, un tas ir tāds zinātnisks novērtējums. Un tad, kad viņi mums saka, ka ir jāierobežo lidojumu, tas notiek automātiski. Tas ir tas, kas automātiski sākumā arī notika. Tika nolemts izmantot piesardzības principu. Komite científico del comité que hay en estos momentos en Londres ņemot vērā Eirokontroli un Zinātnisko komiteju, kas tika izveidota uh, eh, pirms vairākiem gadiem, ko sauc par vulkānisko pelnu komiteju. Protams, eh, šī situācija ir kaut kas tāds, kas uh, nu, jebkurā veidā pārsniedz jebkādas atsevišķas dalību valsts eh, rīcības spēju. Un līdz ar to ir bijušas tehniskas sanāksmes Eiropā, kas nolēm, noved pie vaka, vakar uh, dienas lēmumu par transporta ministru sanāksmi, Un padomē mēs strādājam eh, nedēļas nogalē kopā ar prezidentūru, it īpaši ar komisāru Kalasu, un es eh, esmu pateicīgs, ka viņš tiešām eh, izbrīvēja laiku un strādāja ar mums, un strādājam arī ar Eirokontroli, lai varētu izstrādāt tādu niansētāku un piemērotāku pozīciju attiecībā uz to, kas, ko mēs varam uzskatīt par ilgstošu krīzi, kas tiešām ir nopietni ietekmējusi visu Eiropu un pat jāsaka ārpus Eiropas Savienības robežām. Visa šī darba rezultātā mums šobrīd ir Eirokontrolas pozīcija, kas tika vienbalsīgi pieņemta vispirms vakardienas sanāksmē Briselē eh, kopā ar Eirokontrolu E, komisija, padome un lidostu e, e, šīs te pārvaldes iestādes. Visi sektori tātad tika iesaistīti. Mēs nācām klajā ar paziņojumu par to, ka eiro kontrolē ir jāievieš trīs zonas, sākot ar šo dienu. Tā kā viņi noteiks trīs vulkāna ietekmes zonas. Vispirms visaugstākā uh, pelnu blīvuma zonas, kur būs pilnīgs lidojuma aizliegums, tad būs otrā zona, kur gluži pretēji uh, nav šo pelnu, un uh, šīs zonas ir atvērtas lidojumiem, un tad vēl būs tā sauktā starpzona, kurā būs zems uh, vulkānisko pelnu saturs, un tur būs iespējams lidot uh, droši, un katru dienu uh, sešu stundu intervālā Eirokontrole dos ziņojumu. Un tad nacionālās iestādes pieņems lēmumus, koordinējot ar uh, to mm, Eirokontroli, vai varam gaisa koridorus atvērt un uzskatīt, ka tur ir iespējami lidojumi. Tā kā tā ir rekomendācija no Eirokontrolas, tehnisks priekšlikums tas tika vienbalsīgi atbalstīts no 27 dalību valstīm vakardien, un uh, tas mums uh, sniedz šādu Eiropas pieeju, kas mums tiešām ir nepieciešama. Eiropas Savienība ir pieņēmusi lēmumu, Un tāpēc mēs iesakam, uh, ka uh, tuvākajās dienās mēs veiksim tieši šādu rīcību. Vienbalsīgi tika uh, valdību atbalsts sniegts un arī komisijas atbalsts šādam rīcības veidam, kuru ieteica Eirokontrole. Līdz ar to, protams, galvenā prioritāte ir drošība un drošums, un komisārs Kalas, kā jau ir norādījis mums nedēļas nogalē, ka mums Protams, būs pilnīgs aizliegums tad, kad tas ir nepieciešams, bet mēs apzināsimies precīzo risku, balstoties uz tiem datiem, kurus Eirokontrola mums sniegs. Ne tikai eh, šī te vulkānisko pelnu komiteja, bet arī testa eh, rezultāti tiks ņemt vērā, jo eh, šie bija tādi testa lidojumi bez pasažieriem, un tāpat būs arī informācija no, lidos, no lidmašīnu detaļu ražotājiem, un eh, ķelnes eh, gaisa drošības eh, iestādi. Un to visu ņemsim vērā, kad noteiksim, kad būs šīs zonas, Un eh, to tad ministri eh, vakar eh, vienojās, un, protams, arī prezidentūra organizē šo sanāksmi. Līdz ar to mēs esam tādu dinamisku pieeju attīstījuši, kas balstās uz zinātniskajiem datiem, tehniskiem datiem no Eirokontrolas, un tad arī dalība valstis nāks ar savu sniegumu attiecībā par šo te starpzonu, kur mums ir nepieciešama koordinēšana. Un tiešām eh, priekšsādātāja kungs bija skaidra šī transporta ministru attieksme no dalībvalstīm, ka eh, tas ietekmē dalībvalstis, un eh, dalībvalstīm ir jāveic lielākā iespējamie pūliņi, lai pārliecinātu pilsoņus izmantot alternatīvos transporta veidus, ņemot vērā, cik ļoti tas ietekmē Eiropas pilsoņus. Mēs izpētījām arī ekonomisko ietekmi šai situācijai, kā komisārs Kallas mums paskaidros. Būs tāda speciāla darba grupa, jeb task force, eh, kuru vadīs pats komisārs Kallas kopā ar Almuņa un Rēnu eh, pārējiem komisāriem. Nākošu nedēļu viņi nāks klajā ar ziņojumu, kas aprakstīs ekonomiskās sekas. Un tad pēc iespējas ātrāk būs uh, transporta ministru padomes sanāksme tieši par šiem jautājumiem. Un tā, lūk, priekšsēdētāji, eh, šis lēmums ir pieņemts. Un e, tāda būs e, nākotnē, mums būs e, koordinēta pieeja, balstīta uz drošību. Mums ir nepieciešams būt pēc iespējas efektīviem un precīziem, un uh, saglabāsim pilsoņu tiesības uz brīvu pārvietošanos. Un uh, Buzeka kungs, Eiropas parlaments arī ir nolēmis veikt detalizētas debatas par šo jautājumu, un šīs debatas organizēšana parādīs to, ka lūk, šis parlaments tiešām pārstāv Eiropas pilsoņus un e, tiešām reaģēja ātri un e, mēs tiešām esam šādā negaidītā jaunā krīzes situācijā. Un tas var radīt ļoti nopietnas sekas mūsu pilsoņiem. Paldies, ministra kungs! Es gribētu jums pateikties par šiem paskaidrojumiem, ko jūs sniedzāt mums. Es arī, dzen, gribētu to apliecināt jums, vai jūs um, mūsu pateicību, vai jūs varētu to nodot gan padomē, gan Spānijas prezidentūram, tūra, ka um, parlaments ir gatavs sadarboties. Mēs esam tiešām atvērti šīm debatēm ar komisiju un arī komitejās mēs varam pārunāt šonadēļ, jo eh, komitejas tiešām strādā, un mēs esam gatavi eh, saņemt pārstāvis no komisijas un padomas, lai pārunātu šīs lietas. Mēs gribētu, lai mūs iekļauj šajos puliņos, jo mēs esam ievēlēti tiešās vēlēšanās no dažādiem vēlēšanu apgabaliem visās Eiropās, eh, visā Eiropā, un tāpēc mūsu iekļaušana ir nepieciešama, un mēs esam sagatavojušies tiem. Protams, mēs varam darīt tikai to, eh, ko eh, likumdevējs var darīt. Mēs nevaram uzņemties izpildvaras pienākumus, bet gribam pateikties padomēji un komisijai, un tieši tāpēc šī diskusija notiek. Un šobrīd Eiropas komisijas vārdā dosim vārdu komisāram Sīmam Kallasam. Lūdzu, jums vārds. Mr. President. Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, dāmas un kungi. Es priecājos iepazīstināt parlamentu ar ziņojumu par pasākumiem, kurus komisija ir uzsākusi, lai reaģētu uz gaisa satiksmes krīzi pēc vulkāna izvirduma Islandē. Kā jūs zināt, 85 tūkstoši lidojumi tika atcelti, un tas ietekmēja tūkstošiem pasažieru. Kā jūs zināt, Eirokontrola eh, organizēja telefonu konferenci pirmdien no rīta, un vakar pēcpusdienā notika transporta ministru ārkārtas eh, padomu Es gribētu nākt klajā ar vairākiem paziņojumiem. Vispirms par to, ka visi transporta ministri ir par to, ka ir nepieciešama koordināta rīcība, lai, reakcētu, lai reaģētu uz šo krīzi. Nacionālajie risinājumi nevar būt efektīvi, lai reaģētu uz šādu situāciju, kas tīri globāli ietekmē situāciju gaisa satiksmes jomā. Un es priecājos par to, ka ir tik augsta uh, satarbības gaisotne transporta ministru uh, Eh, starpā, un jau vakar pēcpusdienā notika vairāk, eh, tika izdarīt vairāk telefons vani, lai uzsāktu kopīgu eh, reakciju. Drošība, protams, ir svarīgākais, un mēs nevaram nākt klajā ar kompromisiem šajā jomā. Mums ir jācenšas nodrošināt to, lai augstākie drošības standarti tiktu nodrošināti mūsu pilsoņiem. Treškārt, ministri vienojās par to, ka ir nepieciešams progresīvi un koordinēti uh, atvērt no jauna uh, gaisa telpu, un tas sākās šorīt pusen astoņos. Eirokontrola izveidoja trīs veidu zonas, ņemot vērā to, cik lielā mērā šīs zonas ir piesārņotas. Vai tās atrodas eh, tātad pašā uh, centrā, kur visvairāk ietekmē uh, pelni, un lai mēs varētu nodrošināt visu, visiem drošību. Tad, tad uh, ir šī pirmā zona, kurā pilnībā ir aizliegts, un otrā zona, kurā ir eh, jāpanāk apstiprinājumi, lai attiecīgi atļautu lidojums. Un trešā zona eh, ir zona, kurā nekādā veidā nav konstatēta vulkānu pelnu klātbūtne, un tajā ir iespējams brīvi lidot. Eirozona ik pēc sešām stundām nāk klajā ar atjaunātu informāciju par situāciju šajās zonā, zonās. Izmantojot šos pasākums, mēs um, priekšlaicīgi jau sākam ieviest arī kopīgu Eiropas uh, lidojuma zonu, un es zinu, ka es varu rēķināties ar Eiropas parlamentu līdzdalību, arī strādājot pie European Single Sky pakotnes, par kur mēs um, runājam jau pagājušajā gadā. Uh, Tāpat arī izveidot arī rīcības grupa. Un vakar es e, runāju ar avio pārvadātāju pārstāvjiem, kas paziņoja, ka viņi šobrīd vēl nav e, gatavi izvērtēt zaudējumu. Šobrīd viņiem galvenais ir atsākt lidojums. Un daudz svarīgāk ir atrast veidus, kā atsākt lidojums, un tad arī redzēsim, uh, kādu pasākumu būs jāīsteno, vai būs nepieciešama valsts palīdzība vai kāda citāda veida palīdzība, lai palīdzētu šai nozarei. Un, protams, viens no svarīgākajiem jautājumiem ir pasažieru tiesības, jo noteikumi šajā jomā ir uh, labi, visi tam piekrīt, bet jautājums ir par to, kā šos noteikumus īstenot, kas jau atkal ir dalībvalstu rokās, un mums tik tiešām ir jācenšas uh, veicināt šo noteikumu ievērošanu, mums ir jādomā par to, kā mēs labāk varētu īstenot šos noteikumus. Tagad es gribētu izteikt eh, dažus, eh, es gribētu izteikt dažus komentārus par to, kā, kā bija jārīkojas, ko kurš būtu darījis un kādi būtu modeļi, kurus varētu izmantot. Protams, ka dažās valstīs eh, stāv priekšā vēlēšanas Bet visi, noteiku, visi pasākumi, kas tika īstenot pēc vulkāna erupcijas, eh, bija saskaņā ar to, kā šādās situācijās ir jārīkojas. Šis te modelis, saskaņā ar kuru mēs eh, darbojamies, ir starpvaldība modelis. Un, protams, ka ne jau komisija nāk klajā ar saviem noteikumiem, lai ietekmētu nacionālo gaisa telpu, bet mums ir šāda te, šāds te modelis, Un eh, jāsaka, ka ar šo modeli nav nekādu problēmu, lai gan mēs, protams, varētu domāt, kā mēs to varētu uzlabot, un par to mēs sākām runāt jau vakar. Taču vēlos teikt, ka, eh, ja mēs paziņojam, ka Eiropas modelis ir pilnībā izgāzies, es domāju, ka tas nav pareizi. Šis bija ārkārtas pasākums, šāda vulkāna erupcija, šāda vulkāna izvirdums bija pilnīgi negaidīts. Un, uh, arī eh, šādu vulkānisko pelnu mākoņu izplatīšanās ir kaut kas nepiedzīvots, un tas ir noticis ļoti reti mūsu vēsturē. Nav tik vienkārši kā gadījumā ar sniegu vai citām dabas parādībām, kas, kuras mēs piedzīvojam daudz biežāk. Jau nedēļas nogalē kļuva skaidrs, ka šis gadījums ir ļoti, ļoti īpašs un jau Nedēļas nogalē notika diskusijas par to, kā tikt galā ar šo situāciju. Jau atkal eh, teikt, ka transporta ministriem bija jāiejaucas nekavējoties, ir pilnīgi pretrunā tam modelim, saskaņā ar kuru mēs Eiropas Savienībā eh, darbojamies. Viss šie jautājumi lemšana ir neatkarīgu ekspertu rokās, un gan es, gan Lopes Garido kungs eh, svētdien ieradās Eirokontrola, un es tāpat arī sazinājos ar visiem transporta ministriem, ar visiem uh, lielo transporta uh, valstu ministriem. Un mēs centāmies pieņemt lēmumu par to, kā rīkoties šajā ārkārtas situācijā. Un jāsaka, ka šos lēmumus, jau atkal jāsaka, ka šos lēmumus ir jāpieņem speciālistiem un lietpratējiem. Uh, Un svētdien notika ļoti sarežģītas diskusijas, jo eh, lēmums nav viegli pieņemt. Cilvēku dzīvības ir uz spēles. Pirmdien notika arī Eirokontrola sanāksme un Eirokontrola darbojās ļoti uh, liels sadarbības gaisotnē un nāca klajā ar šo priekšlikumu par trim zonām. Jau atkal jāsaka, ka tas nebūtu nav kopienas kompetencē. Un mēs nevaram šos jautājumus risināt tikai un vienīgi dalībvalstu līmenī. Un mums šobrīd noteikti ir liels stimuls nākt klajā ar daudz eiropeiskāku pieeju šādu problēmu risināšanām. Mums, protams, ir jāizdara secinājums eh, pēc notikušā, bet, kā jau es teicu, vissvarīgākais ir atsākt šobrīd lidojums, un mums ir jācenšas nodrošināt pasažieriem iespēju nokļūt mājup vai arī galamērķī, un tas noteikti ir svarīgākais jautājums, kur mēs centāmies atrisināt arī vakar. Tas arī pagādām būtu viss no manas puses. Var vien uzsvērt, ka mēs cītīgi sadarbojamies ar padomi un Eirokontrolu sekojam notikuma attīstībai un, ja nepieciešams, pieņemsim jaunus lēmumus. Bet, kā jau es teicu, šobrīd uh, situācijas risinājums ir diezgan pieņemams un tas ļauj atsākt lielāko daļu lidojumu. Paldies! Liels paldies! Paldies e, Eiropas komisijas vicepriekšēdētāji Kalasa kungs. Un tagad Tautas partija grupas vārdā Vortmanas Kolas kundze lūdzu jums vārds. Eh, eh. Paldies, eh, priekšsēdētāja kungs. Es gribu pateikties padomai un komisijai par skaidrojumiem, kādus uh, tie deva šajā jautājumā, ko mēs saucam par gaisa satiksmes krīzi. Pēdējo dienu laikā redzam, ka ne tikai Eiropas parlamentam ir problēmas, ja nenotiek lidojumi, bet uh, Eiropas uh, sabiedrība un ekonomika kopumā. Līdz ar to ir nozīmīgi, lai šodien parlamentā mēs izskatītu šo jautājumu steidzamā kārtā. Ceļotāji e, ir bloķēti dažādās pilsētās un ceļojumu e, firmas un organizētāji saskars ar šo jautājumu, kas ir vēl papildus ekonomikas krīzei. Jā, protams, drošībai ir jābūt pirmajā e, vietā. Tas ir jāpasaka pilnīgi skaidri. Pasažierus jātransportē droši. Bet mēs vienkārši nebijām gatavi šādai ārkārtas situācijai un arī gaisa satiksmes telpas slēgšanai. Tā bija tāda ātra reakcija uz jaunu dabas fenomenu Eiropā, uz putekļu, vulkānu putekļu mākoni. Testa lidojumi notika korekti, bet kompjutera programmas uzrādīja situāciju, kad bija liela putekļa koncentrācija, bet mums ir nepieciešams mūsu darbu balstīt uz faktiem. Uh, Ļoti labi, ka vakar uh, tika pieņemti pirmie soļi, tie tagad jāpaplašina, mums jārēģē ātri. Bet ļoti uh, ātri jāatver atkal drošās lidojuma zonas, un pēc tam būs nepieciešama struktūra pasākuma. Ir nepieciešama vienota Eiropas gaisa telpa, dalība valstis to pagaidām bloķēja, bet tā varētu dot ieguldījumu tam, lai mm, reakcija būtu ātrāka. Līdzsabiedrības ir cietušas būtiskas ekonomiskas uh, sekas, arī lidostas. Un uh, pilsoņu zaudējumi summējas, nu, burtiski miljonos. Un tagad jautājums ir, uh, vai līdzsabiedrības būs tās, kurām būs jāuzņems uh, viss šīs izmaksas. Un mums ātri jāizmeklē, kādas izmaksas ir radušās. Uh, un kur uh, būtu iespējams um, maksāt kompensējušas maksājumus. Piemēram, līdzsabiedrības uh, balstoties uz uh, direktīvu par pasažieru tiesībām sniegušas atbalstu. Un jāuzdod jautājums, vai šādā situācijā, kad ir augstāka vara, būtu iespējams dot arī kādu ieguldījumu no Eiropas budžeta. Komisārs Almuņa bija samērā atvērts attiecībā uz valsts atbalstu maksājumiem, bet man jāsaka, ka uh, jāizvairās no situācijas, kad tiktu atbalstīts tikai nacionālās lidsaviedrības. Šeit darbs jākoordinē Eiropas līmenī. Ne tikai nacionālās lidsaviedrības uh, eh, ir uh, skārtas, bet jāraugās uz patiesu šo uh, atbalstu maksājumu sniegšanu. Paldies! Socialistu un demokrātu parlamentu europeiskim. Lielas paldies, un tagad sociālistu vārdā vārds Mārtiņam Šulcam. Paldies, priekšstādātāji kungs. Cienītās dāmas, godātie kungi, manuprāt, šai krīzē ir arī tāda cilvēciska dimensija. Par to mums arī šodien jārunā. Desmitiem tūkstoši cilvēku ir palikuši kaut kur un gaida, kad viņi beidzot varēs atgriezties mājās. Es domāju, ka šodien no rīta jāpadomā arī par šiem cilvēkiem. Daudz no mums, daudzi kolēģi ir saskārušies ar uh, šo pašu situāciju, bet nu, mēs esam deputāti ar um, zināmām privilēģijām un kaut kur kaut kādā infrastruktūrā mēs varam rast atbalstu. Bet ļoti daudz cilvēku, kas ir kādā pasaules stūrī un vienkārši nevar tikt prom, viņi nevar uh, uh, ierasties darbā, viņu bērni nevar iet skolā, jo nav atgriezušies no atvaļinājuma. Viņiem kaut nav atbalsta, viņiem arī dažkārt nav naudas. Un jāsaka, ka mana līdzjūtība ir uh, attiecībā pret šiem cilvēkiem šorīt ļoti izteikta un ir jāprūpēs par to, lai viņi ātri varētu atgriezties mājās. Uh, aviācijas uzņēmumi ir ļoti nozīmīgi, un tas ir attiecināms ne tikai uz cilvēku transportu, bet arī preču transportēšanu, un tie ir sistēmai nozīmīgi. Mēs redzam, ka zaudējumi, kādi tagad ir radušies līdz ar to vulkāna izvirdumu, ekonomiski ir daudz augstāki nekā tie, kas bija 2001. gada 11. septembra sekas. Un līdz ar to šis aicinājums uh, valsts atbalsta maksājums apdraudētiem, mm, uh, sniegt atbalsta maksājums apdraudētām uh, kompānijām, tad komisija būtu jāizvērtē šie saucieni. Un treškārt mums vajadzētu pievērst uzmanību tam, ka gaisa satiksme. Uh, ir daļa no tāda ļoti ievainojama satiksmes koncepta Eiropā. Ja nav šīs gaisa satiksmes, mēs neesam pietiekami labā stāvoklī, lai kompensētu to, kas eh, nav pieejams. Līdz ar to šī ideja, kāda mums jau bija pirms 20 gadiem, mm, Trans Eiropas tīklu uh, izveida uh, It īpaši dzelzceļa satiksmes izveide ir nozīmīga, un kā mēs redzam, tā ir arī ekonomiski praktiski izdzīvošanai nepieciešama, un ekonomiski vēlreiz pastiprinās. Elka Draujīkungs vēl pāris elementus pēc tam skaidros. Un līdz šodien ieteikšu tā, ka interoperabilitāte starp valstīm nav nodrošināta. Neviena uh, Uh, neviens ICE vilciens no Spānijas nevarētu uh, pilsoņus no Spānijas uh, atvest atpakaļ, un uh, neviens vācu vilciens no Budapeštas uh, pilsoņus nevarētu atvest mājās. Un mums jārēģē. Un mums nevajadzētu tā, nu, brīdi pa brīdim uh, darboties, bet ilgtspējīgi un kon, uh, konceptuāli strādāt, lai īstenotu mūsu plānu. Paldies! Maisner. Paldies, tagad vārds Maisners kundzei. Jā, paldies priekšsēdētāji kungs un arī uh, komisāra kungs, uh, kā arī uh, Spānijas ministra kungs. Šodien laikā mēs redzējām, ka daba, uh, teiksim, ir spēcīgāk nekā visas tehnoloģijas. Zināmā mērā mēs cilvēki esam saņēmuši mācību. Vienlaikus jāsaka arī tas, ka šajā gadījumā mēs pamanījām, ka Eiropā mēs nemaz vēl tik tālu neesam, cik tālu mums vajadzētu būt. Mēs jau 20 gadus runājam par iekšējo tirgu arī. Uh, Satiksmes jomā mēs 20 gadus eh, runājam par vienotām Eiropas debesīm. Protams, ka tas nenovērstu vulkāna izvirdumu, bet tādu ātrāku un drošāku rīcību tas nodrošinātu. Mēs jau gribējām ilgu laiku, lai ir tāda vienots Eiropas debesu sistēma, ko Eiropa kontrola uh, eh, koordinētu, bet tas vēl nav uh, reāls. Tāpat kā Šulca kungs teikšu to, ka arī dzelzceļa satiksmē nav šīs interoperabilitātes, jeb savienojamības. Mēs nevaram no a, ziemļiem uz a, dienvidiem biļets pasūtīt a, dzelzceļa jomā, un mēs zinām, ka daudz, kas ir a, uz papīra, daudz, kas tiek par daudz, ko tiek runāts, bet reāli a, daudz, kas pietrūk. Un tagad jākonstatē, pilsoņu skatījumā m, reakcija Eiropā bija nepietiekama. Protams, ka situācija bija ļoti sarežģīta. Un, protams, ka neviens nacionālais ministrs nevarēja atļaut uh, sākt lidot, ja institūts Londonā uh, brīdina saka, nav droša situācija. Un vienlaikus neapmierināti bija tas, ka nebija reāla mērījuma gaisā. Un, piemēram, kāds balons to neizvairīja, bet tikai statistiski aprēķini tika ņemti par bāzi. Un pilsoņi dosmājās, un, protams, ka varam saprast arī līdzsabiedrības, kas redz šo ekonomisko kaitējumu un kas būtu vēlējušās ātrāku reakciju. Ir ekonomisks kaitējums līdzsabiedrībām. Uh, Protams, ka ir ļoti nozīmīgi, lai pasažieri sākumā varētu atgriezties uz mājām. Mēs gribam viņu tiesības aizstāvēt. Pasažieru tiesības Eiropā šai izpratnē nozīmīgi ir, lai transporta piedāvājums vispār būtu. Un līdz ar to uh, redzam, ka tas, kas ir nozīmīgi, ir, lai būtu līdz sabiedrības, lai būtu transporta iespējas, kuras varētu izmantot. Tas nozīmē, ka mums katrā gadījumā jāturpina domāt par to, kā mēs varam ar šo situāciju darboties, rīkoties, kā mēs šo krīzi transporta situāciju sektorā, kas bija, kā mēs varētu atbalstīt līdz sabiedrības un nodrošināt pilsoņu mobilitāti, kas ir ļoti nozīmīgs sasniegums Eiropā. Tā jāsaglabā un jānodrošina. Un par kompensācijām. Nu, mēs nevaram uh, prasīt atmaksas no vulkāna, tas jau ir skaidrs. Daba nosaka tās pašas likums, bet mēs cilvēki, mums jāmēģina reaģēt. Eiropas uh, pilsoņu interesēs. Un, manuprāt, ir ļoti labi, ka ir šī darba grupa, kas tiks e, izveidota, ko vadīs vicepriekšsēdētājs Kalas kungs, un, manuprāt, tas ir ļoti nozīmīgi un arī nepieciešams. Mēs diskutēsim arī turpmāk, kā šīs krīzes sekas mēs varam izvērtēt e, labākai darbībai nākotnē. Paldies! Lielas paldies! Un tagad liberāļu vārdā Krāmerku Tas bija tātad runātājs liberāļu vārdā un tagad uh, zaļo vārdā Krāmerkungs. Tāms un kungu priekšsēdētāji mobilitāte Eiropā ir būtiski izmainījusies sešdienu laikā, un šoreiz tā nebija smaga katastrofa un arī necīņa pret klimatu pārmaiņām, ja pārāk dārgs aviācijas benzīns. Šoreiz daba pati to izdarīja. Vulkāns Islandē cilvēcei vēlreiz parādīja, kāda vara ir dabai. Uh, Un nākotnē tai vajadzētu būt mācībai mums. Nav cilvēka tāds liels vars, tā arī nekad nebūs iespēja. Atbildi uz šo vulkāna izvirdumu bija pareizi, tā bija eiropeiska, jo uh, šie pelni var apturēt dzinējus un uh, samazināt redzamību. Tādēļ eiro kontrola atbildīgi rīkojās un pasažieru drošība um, tika noteikti par augstāko prioritāti. Un tādēļ zaļo politiskās grupas vārdā eiro kontroli un tiem, uh, kas to atbalstīja šiem uh, satiksmes uh, ministriem, arī Pēteram Ramzauram, Vācijas ministriem vēlos sirsnīgi pateikties. Jāatbalsta arī pilotu arod uh, sabiedrība kokpit, kas izturējās atbildīgāk uh, par uh, menedžeriem. Viņi noraidīja uh, šādus lidojumus pār Eiropas telpu. Vai nu no e, gaisa telpa ir droša vai nē, jo ir vienalga, pēc kuriem uh, noteikumiem mm, to, tam izlido cauri vai lidmašīna nokrīt. Līdzsabiedrība rīcība, kas domā par uh, ieguvumiem, nevis drošību, tādu jānorāda. Mēs pieprasam, lai gaisa telpa par Eiropu varētu tikai tad atkal pasludināta par uh, brīvu, kad visi riska faktori tiks novērsti. Visus politiķus aicinam nepakļauties līdz sabiedrību spiedienam un nepārlikt atbildību par uh, drošību uz pilotpleciem. Uh, Redzam arī, ka nacionālā un Eiropas satiksmes politika pēdējo gadu desmit laikā nav bijusi uh, veiksmīga. Toreiz domājām un uh, vēl aizvien domā, ka dzelzceļam nav jāpievērš pienācīga uzmanība. Šī politika visu uzmanību pievērš līdzsabiedrībām. Līdzsabiedrības ik gadu no Eiropas nodokļa maksātājiem saņem 14 miljārdus eiro, jo nav uh, aviācijas uh, degvielas nodokļa pretrunā nodokļiem pret. Uh, dzelzceļa eh, sabiedrībām. Līdz ar to līdzsabiedrību zaudējumi ir relatīvi. Secinājums ir tāds. Dzelzceļa satiksme ir ne tikai drošīgā, drošākā, bet arī absolūti nepieciešama, lai nodrošinātu mobilitāti un arī uh, samazinātu klimatu pārmaiņas. Tādēļ paldies visām dzelzceļa sabiedrībām, kas palīdzēja un nogādāja pasažierus viņu nozīmēm vietās. Uh, vulkāna izveidums Islandē ir kā brīdinājums. Tas, kas tagad ir nepieciešams, ir īstenot nākotni transportā. Transporta nākotne būs veiksmīga tikai tad, ja tā netiks īstenota pēkšņi. Līdz ar to visas Eiropas Savienības dalībvalsts aicinam nacionālās prioritātes un starptautiskās uh, transporta politikas prioritātes noteikti citādi. Uh, Dzelzceļam jābūt ne tikai vārdos, bet arī finanšu izpratnē prioritātei, lai mēs atkal nepiedzīvotu šādu situāciju, kā tā bija. Paldies! Liels paldies! Tagad Eiropas konservatīvo un reformistu vārdā Pīters Van Dālenkungs. Lūdzu, jums vārds. Priekšsēdētāji lielā ietekme, eh, ko eh, veids eh, šis vulkāns uz transportu, to mēs tagad redzam netik liels viņš ir, bet tomēr, redziet, eh, Eiropas eh, gaisa satiksme vairākas dienas ir slēgta. Un te nu mēs skaidri redzam, ka mēs esam eh, nu, pienākuši pie tādas situācijas, pie secinājuma šobrīd, ka mēs varētu uzsākt dažas lidojumus, jo tas principiāli ir iespējams. Protams, mēs redzam, ka mums ir redzamība, un es tāpat domāju, priekšsēdētāji, mēs esam bijuši pārāk stīvi mūsu pieejā. Ja Eh, ka mēs eh, noslēdzām pilnīgi visu eh, gaisa telpu ar vienu vēzienu. Es uzskatu, ka 1989. gada KLM lidojums, kurš uh, šķērsoja vulkāna uh, teritoriju Ziemeļamerikā, un uh, British Airways lidojums, kas uh, nu, arī cieta no vulkāna un tika pieņemts uh, pārāk stingrs lēmums. Uh, Protams, ja mēs lidojam tieši cauri šādam vulkānu mākonim pēc izvirduma, tad, bet šos blīvuma un karstuma aprēķinus mēs nevaram attiecināt uz šīs dienas apstākļiem šeit. Ja mēs e, rīkojamies tā, kā esam nu pat nolēmuši, tad mēs daļai varam atvērt Eiropas gaisa telpu nu, konkrētos augstumos. Uh, Es domāju, tas ir ļoti svarīgi, jo e, pateicoties Islandes e, vulkānam, e, šobrīd līdzsabiedrības atkal iegūs valstu finansējumu. Lielās līdzsabiedrības, kuras rūpējas par drošību, ir ļoti sliktā situācijā, jo ļoti daudz naudas ir zaudējušas. Un šeit mēs runājam par šo te koncentrāciju vulkāniskajām eh, daļiņām, bet mums vajag eh, arī nākotnē izmantot pragmātisku pieeju, lai mums būtu eh, laba, bet droša arī rīcība, lai mēs vēr, ņemtu vērā drošību un ekonomiku. Paldies! Un tagad Lotārs Biskīkungs no Zaļajiem. Priekšsēdētāji kungs, Uh, gaisa satiksmes drošības iestāžu lēmums, uh, ka pasažieru drošība netiek apdraudēta, šis lēmums bija absolūti pareizs. Arī tad, ja tas nozīmē gaisa telpas slēgšanu daudz dienu garumā. Arī, ja tas nozīmē, ka ekonomiska zaudējuma rodas uh, līdzsabiedrībām. Manā skatījumā bezatbildīgi ir tas, ka līdzsabiedrības viņu pilotus atkal grib, lai viņu piloti lidotu pašu riskus izvērtējot. Ko tas vispār nozīmē? Es atzinīgi sveicu to, ka komisija um, domā pieļaut valsts atbalsta maksājumus tām līdz sabiedrībām, kas tagad ir nonākušas um, smagās ekonomiskās grūtībās. Mēs pēc tam vēl runāsim par nodarbinātības situāciju Eiropas Savienībā. Ja Eiropas Savienība un dalība valstis palīdzēs, uh, nu vismaz novērst um, situācijas pasliktināšanos, tad tas būs pareizi. Un pret pretēji eh, tam, ka valsts, valsts maksājumi eh, tiek noteikti, ir jānosaka arī tas, ka līdzsaviedrības nedrīkst eh, samazināt personāla skaitu un nedrīkst samazināt algas. Tāpat vajadzētu garantēt to, lai uh, netikt samazināta atvaļinājuma dienu uh, uh, bilance darbinā, darbiniekiem vai arī kaut kā negatīvi ietekmē tie cilvēki, kas šīs katastrofas dēļ nevar ierasties darbā. Ir pienācis laiks, lai komisija veidot tādu uh, pastāvīgu Eiropas um, lidojuma drošības um, uzraudzību. Un šai uzraudzībai būtu jābūt vērstai pret sociālo dempingu. Es šeit gribu atgādināt par valsts atbalsta maksājumiem bankām tās eh, guva labumu, bet nerīkojās sociāli atbildīgi. Konkurence un eh, centieni pēc peļņas nedrīkst gūt pārsvaru pār eh, cilvēku drošību attiecībā uz cilvēku dzīvībām. Paldies! Kuja, paņi Lielas paldies! Un tagad vārds Peronīkungam. Paldies, priekšsēdētāji! Manuprāt, reakcija bija pārāk vēla un arī neefektīva. Vakar bija pirmā operacionālā sēde, bet vulkāna izvirdums bija ceturtdien no rīta, kas nozīmē, ka nu vismaz četras dienas pagāja, lai atbilstoši lēmums tiktu pieņemts. Jā, nu varbūt bija tādi pārspīlēti ierobežojumi. Bet drošība, protams, ir tas visnozīmīgākais. Um, bet kādēļ Beļģijā nevarēja uh, lidot, uh, kamēr uh, šis mākons bija Norvēģijā? Kādēļ mazas viena motora lidmašīnas nevarēja 500 metru augstumā lidot, jo šis pelnu mākons bija 8000 metru augstumā? Varbūt, ka noteikumi tika pielietoti tādi, kurus piloti jau gadiem ilgi zina. Nu, drošākais ir tad, ja pilots ir kafejnīcā un lidmašīna angārā, bet tā taču nevar rīkoties attiecībā uz riskiem. Es domāju, ka ja mēs runājam par drošību attiecībā uz pasažieriem un arī attiecībā uz lidmašīnu personālu, tad ir nepieciešama atbilstoša pasākuma. Tas, kas tagad tika darīts, tas uh, bija labi, bet tas bija par vēlu un neatbilstoši arī situācijai. Tādēļ nākotnē mums atbilstoši um, jārīkojas. Drošībai jābūt pirmajā vietā, bet jāievēro arī tas, kas ir uh, reāli. Uh, un nevar vienkārši nu, visus lidojumus attiekt ir nepieciešama atbilstoša pasākuma, kas novērtētu reālo situāciju, nevis statistikas datus, lai tāds nozīmīgs sektors visai Eiropas ekonomikai varētu izdzīvot. Jo ietekme un negatīvā ekonomiskā ietekme to uh, izjutīs ne tikai gaisa satiksme un turisms, bet visa ekonomika. To mēs uh, redzējām tad, kad uh, savulaik 11. septembra uh, 2001. gada atentāts uh, notika. Mums ir jārīkojas ātri, nopietni un ievērojot situāciju. Paldies! E... Liels paldies! Un tagad e, neatkarīgo deputātu vārdā Vērtmanis kundzei vārds lūdzu. Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, drošība ir nozīmīgāka pa visu risks, ka pasažieru pilnai lidmašīnai motorpārstāvs darboties un tā nokritīs apdzīvotā vietā, tās nevar uh, uzturēt. Atgādināšu 80, 82. Uh, gada uh, lidojumu, kas ceļā uz uh, Jaunzēlandu izlidoja šādam uh, pelnu mākonim un arī uh, 87. gada KLM. Uh, lidmašīnas uh, gadījumu, kad tā izlidoja šādam uh, mākonim un saskarās ar ļoti smagām uh, sekām. Mēs uh, nevaram uh, pilots ņemt par ķīlniekiem, uzticot viņam pilnīgi visu uh, pasažieru dzīvību drošību. Testi notika, bet tikai noteiktā uh, augstumā un uh, noteiktas redzamības uh, apstākļos. Un tagad par šiem uh, lidojumiem jāsaka arī tas, ka KLM gadījumā šis uh, pelnu mākonis bija, bet nebija redzams. Daba parāda, uh, Ko nozīmē respekts un norāda arī eh, globalizācijas robežas? Ekonomiskās sekas, protams, ka tās visi apzināmies, bet cilvēka dzīvības vērtība ir augstāka par ekonomikas preču a, a, vērtību. Un tādēļ, zinot to, kas ir noticis, es lūdzu um, lielāko atbildības pakāpi a, e, ievērot un arī atbildīgi rīkoties, it īpaši nosakot šīs trīs zonas, par kurām tiek runāts. Paldies! Lielas paldies! Tagad pārējie runātāji. Maķie Grošs. Jā, paldies, priekšstādātāji kungs. Padoms priekšstādātāji kungs, komisāri kungs, lidojuma aizliegums uh, izraisa šo plašo diskusiju par drošību. Mēs parlamentā esam bieži par to runājuši. Un mēs esam norādījuši arī to, ka mēs labprāt šeit uh, parlamentā uh, gribētu, lai būtu regulācija Eiropas līmenī. Un to vēlas arī komisija. Un ja dalībvalstis to vēlas, un šīs diskusijas mēs jau uh, vedam ne tikai līdz uh, sabiedrību un līdz mašīnu jomā, bet arī par dzelzceļu runājot, tātad šis jautājums ir jāatbild šodien. Tātad atbilstošās uh, valstis, Eiropas Savienības valsts un līdzsabiedrības ir nepieciešama koordinācija Eiropas līmenī. Es domāju, ka šī koordinācija līdz šim ir bijusi ļoti veiksmīga. Un, manuprāt, augstākā prioritāte šodien ir pasažieru drošība un ne tik ļoti mm, izteikti šis ekonomiskais aspekts, to, protams, nedrīkst aizmirst. Lēmumu, kas tika pieņemta dalībvalstīs, bija pareizi un ceru, ka nākotnē eiro kontrola tiks paplašināts un otrkārt nacionālas līdzsabiedrības un nacionālās drošības iestādes pieņems lēmumu, nevis līdzsabiedrības pašas. Ir dažādi eksperti ar dažādiem viedokļiem, bet uh, piesardzībai jābūt ievērotai. Uh, Ekonomika mm, tagad saskars ar trešo krīzi. Pēc 11. septembra un pēc ekonomiskās krīzes kopumā šī situācija mūs skar smagi. Tādēļ Eiropas līmenī un um, nevis lūdzu um, dalībvalstu līmenī mums jāmeklē risinājums un šādi uh, palīdzības uh, pakotņu risinājumi, tiem vajadzētu būt uh, Eiropas līmenī. Palīdzība jā, bet ne tikai dalībvalstu līmenī. Tagad pasažieri par šo jautājumu diskutējām pamatot, pas, pa, pamatot diskutējām Eiropas līmenī. Pasažieri tagad ir tādā situācijā, kad uh, šīs uh, tiesības viņiem nenodrošina visu palīdzību, ko viņi sagaida. Bet pieņem, ka līdzsaviedrības un uh, uzņēmumu kopumā rīkosies attiecībā uz pasažieriem tā, lai viņu tiesības, kādas tiem ir, varētu izmantot. Un nākotne manā skatījumā ir uh, vienotās e, Eiropas gaistelpas izveidu un norādīšu uz to, ka nākošo divu gadu laikā mēs šeit Eiropas parlamentā bieži par to diskutēsim. Pan... Paldies. Elka Druī, kungs, lūdzu. Lūdzu. Paldies, kolēģi, komisāri. Es domāju, šeit ir trīs svarīgi elementi šais debatēs. Vispirmām kārtām ir jāņem, uh, jāsniedz palīdzība uh, tiem, kas ir kaut kur uh, iesprūduši. Es domāju, tas ir mūsu galvenais uzdevums. Un Eiropas pasažieru tiesības konvencija nosaka, ka vismaz vajadzētu nodrošināt viņam zināmu, saprātīgu komforta līmeni, bet, protams, lidostām trūkst informācijas, ir haoss, tā kā es lūgtu komisāru, lai uh, tās izstrādātu Eiropas noteikumus kopā ar aviosabiedrībām un iestādēm, lai mēs izveidotu noteikumus, kā rīkoties, kā palīdzēt ļaudīm šādos apstākļos. Otrām kārtām es gribētu aicināt, lai tiktu izveidota darba grupa starp komisiju un, un dalību valstīm, lai runātu par repatriāciju pēc iespējas lielākā ātrumā. Un, protams, tas arī ir avio sabiedrību uzdevums, bet tie ļaudis, kas atrodas tālāk, tad ir jāatver Eh, pat tad, ja ir atvērta šī te gaisa telpa, tomēr viņiem būs joprojām ilgi jāgaida. Un trešām kārtām eh, visas šīs te procedūras, kas attiecas uz lidojumiem. Mums ir nepieciešama Eiropas līmeņa sadarbība, jeb kooperācija. Eiropas vienotās debesis, protams, tā būs tā programma, kas mums nākotnē palīdzēs, bet, eh, nu, protams, Eiropai šobrīd nav konkrētas iestādes, kas pieņemtu lēmumus, izņemot Eiropu kontroli. Tā kā ir ļoti grūti pieņemt labus lēmumus kā konsekvences tam. Un, protams, Eiropā mēs eh, konservatīvu matemātisko modeli izmantojam, kas ir eh, pamatots uz sliktāko scenāriju, kas var notikt, eh, ja ielido vulkānisko pelnu mākoni, taču ASV izmanto citu modeli, kur lidojuma aizliegums Eh, ir tieši virs paša vulkāna. Un aviosabiedrības eh, tad izmanto šo citu atšķirīgo pieeju. Tā kā apskatīsimies, kurš modelis ir pieņemamāks, kā mēs varam apvienot uh, drošību un efektivitāti. Un visbeidzot, kā mēs uh, rīkosimies ar ekonomisko ietekmi. Es domāju, ka vajadzētu ņemt vērā vissliktākās iespējas. Mums ir nepieciešama uh, Eiropas pieeja, Taču um, skaidrs, ka mēs nevarēsim uh, samaksāt visiem, jo miljoniem cilvēku ir ietekmēti. Un tagad Sterksa kungam vārds saka priekšsēdētājs pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu uh, teikt uh, kaut ko par eh, šo te padomus eh, pārstāvi. Ne jums personīgi, bet jūsu eh, priekšgājējiem. Kā iespējams, ka tik ilgus gadus jūs esat atturējusi, atturējuši, lai tiktu pieņemts Eiropas lēmums šajā ziņā? jo vienmēr mums vajadzētu spiest un spiest uz padomu, lai eh, tā eh, piekristu kādam kompromisam. Tas ir tikai tāpēc, ka vienmēr ir kaut kādas lietas, ko dara eh, nacionālajā līmenī, bet nedara Eiropas līmenī. Es domāju, ka, protams, nepieciešama labāka koordinācija, ne tikai gaisa satiksmes pārvaldībā vien, jo mums vispār, jūs pareizi pats arī teicāt, ka Eiropai šobrīd nav tik daudz pilnvaru Un tad nu, mēs dosim jums šīs pilnvaras. Un eh, tas dzīvi padarīs daudz vienkāršāku. Otrām kārtām - zinātniskā informācija, tehniskie dati šis centrs Londonā, kas ir specializējies tieši šajā te vulkānu putekļu mm, kvēpu jomā. Un kopā ar eiro kontroli viņi pieņem lēmumu. Bet vai ar to pietiek? Vai Eiropas modelis nav jānostiprina, lai mēs varētu tiešām iekļaut vairākus elementus, eh, vairākus centrus, drošības centrus, jo eh, šis vulkāns jau vēl nav eh, apturējis savu darbību. Pirms 200 gadiem tas izvērda Un es domāju, ka tas var notikt arī nākotnē. Mums vajadzētu tiešām Eiropas modeli izstrādāt. Svarīgi, protams, lai pasažieru tiesības tiktu ievērotas un eh, valdību pabalsts būtu vienmērīgs. Izabelē Jurantai vārds. Jā, paldies priekšsēdētāji. Pat ja vairāk tūkstoši cilvēku šobrīd saskars ar milzīgām grūtībām, es domāju, ka šis vulkāna izvirdums ir tāds kā aicinājums uz kārtību uz kārtību, kas mums liek pārskatīt uh, mūsu attieksmi uz transportu un jo īpaši to, cik lielā mērā mēs esam atkarīgi no gaisa satiksmes, kas ir aizstājusi citus transporta veidus, mums to pat nenojaušot. Protams, ka šobrīd nevar, neviens nevar pateikt, cik ilgi šis vulkāns darbosies un kā šis uh, vulkāna izvirduma mākonis uh, pelnu mākonis turpinās pārvietoties. Tāpēc es vienlaikus atbalstu komisiju un eh, padomu. Mums ir jāpatur spēkā piesardzības princips. Un mani pārsteidz tas, ka citās jomās, piemēram, farmaceitiskajā jomā, dažkārt piesardzības eh, principa vārdā Eiropas Savienība ir tikusi spiesta ieguldīt milzīgus līdzekļus, un šobrīd eh, kāda cita nozara savukārt vēlas vērsties pret šo piesardzības principu, ar kur nāk uz klajā padome un komisija. Es domāju, ka tomēr drošībai būtu jābūt mūsu galvenai rūpei. Un otrkārt, es domāju, ka mums ir jādomā par dzelzceļa transportu. Mums tas ir jātīst, tā ir milzīga prioritāte, un to jau pieminēja arī kolēģi. Mums ir jādomā par to, kādam būtu, kādai būtu jābūt um, situācija transporta jomā, tāpēc es uzskatu, ka eh, transporta veidu dažādošana ļoti svarīga. Starp citu, tā, tas viss ir pamatā Baltajā grāmatā, pie kuras strādā komisija, un es domāju, ka īstermiņā, protams, galvenais ir panākt to, lai pasažieri varētu atgriezties mājās, lai viņi varētu saņemt komp kompensācijas un Iespējams, arī eh, varētu saņemt kompensācijas dažas avio kompānijas, bet tikai atsevišķos gadījumos. Es domāju, ka mums būtu jāatbalsta vairāk video eh, konferences. Es domāju, ka tas ir veids, kā mēs varētu organizēt sanāksmes. Uh, Un es domāju, ka mums ir jāatbalsta eh, šāda veida praksi, jo tas mums palīdzētu būt mazāk atkarīgiem no gaisa satiksmes. Un visbeidzot, tā kā priekšsēdētājs aicināja mūs nākt klājā ar priekšlikumiem, tad es gribētu teikt, ka Eiropas parlaments varētu pārskatīt savu darbību un varbūt eh, varētu strādāt eh, piecas dienas, divu nedēļu laikā. Uh, Un arī tādā veidā mēs varētu parādīt, ka mēs esam gatavi organizēt savu darbu citādi, lai mēs nebūtu tik lielā mērā atkarīgi no gaisa transporta, kas, protams, ir ļoti uh, jūtīgs uh, pret dažāda veida uh, dabas uh, parādībām. Tātad mums ne tikai ir jāpārskata visa sistēma kopumā, un to, es domāju, mēs varēsim izdarīt, izskatot balto grāmatu, bet mums uh, kā Eiropas parlamentam būtu jādomā arī par to, kā mēs varētu atbalstīt uh, citus transporta veidus, tā skaitā arī savā ikdienas darbā. Paldies! Paldies, Izabelē, un tagad vārds uz vienu minūti Černiecka kungam. Liels paldies priekšsēdētājiem! Cienījamie deputāti, dāmas un kungi! es nosodu to, ka tie kolēģi, kur izteicās, izteicās neņemot vērā ekspertu viedokli. Cilvēki, kuri ir pavadījuši tūkstošiem lidojumu stundu, eh, tātad piloti un eksperti, es domāju, ir tie, kas var pieņemt eh, šos lēmumus. Un liekot roku uz sirds, es varu teikt, ka Eirokontrola lēmums ir bijis pārsteidzīgs. To es varu apstiprināt arī tāpēc, ka viss ir ticis sajaukts kopā, un neviens nav ņēmis vērā to, ka situācija ir bijusi atšķirīga dažādās, dažādos reģionos un sektoros. Es domāju, ka mēs varam izdarīt secinājums no notikušā, un tie lēmumi, kas tika pieņemti, noteikti varētu tikt pieņemt citādi. Paldies, tagad vārds Henenkungam. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Es domāju, ka šajā brīdī mums ir jāizsaka atbalsts visiem tiem, kuri ir kļuvuši par upuriem vai arī joprojām ir upuri šajā te situācijā. Tā skaitā mums būtu jādomā arī par avio kompāniju eh, nodarbinātajiem. Uh, kur ir centušies palīdzēt pasažieriem šajos grūtajā situācijā. Nevajadzētu pievienoties tiem, kas daudz kritizē, bet neko jaunu nepiedāvā, un mēs, protams, ka ir ļoti viegli vicināties rokām, tad, kad kauja jau ir pabeigta. Mums ir jādomā par uh, galvenajiem uh, principiem, proti piesardzības principiem, jo labāk, uh, lai mums ir neapmierināti pasažieri nekā pasažieri, kas ir bāju, gājuši bojā. Uh, Eiropa šobrīd vairāk eh, cieš no um, uzticības trūkuma, un, protams, ka lielāka koordinācija būtu mums palīdzējis labāk komunikēt, labāk uh, paskaidrot notiekušo un labāk sniegt informāciju tiem, kam tā bija nepieciešama. Mūsuprāt, mums noteikti ir jānostriprina Eiropas drošības aģentūras eh, pilnvars, lai tā varētu balstīties uz zinātniskas padomas darbu, līdz ar to pieņemot lēmumus, kas būtu balstīti uz informāciju Es domāju, ka mums būs jādomā arī par to, kā mēs nākotnē varētu papildināt transportu ar dažādiem transporta veidiem. Mums būtu jādomā par transporta veidu savietojamību un priekšsēdētāja kungs. Mums būtu jātiek galā ar eh, visām aizdomām, un tāpēc būtu jāizveido īpaši parlamentārā izmeklēšanas komiteja. Paldies! Un pa paldies, un tagad vārds uz vienu minūti Anai Rosbahai. Jā, priekšsēdētāji kungs, daudz jautājumu tiek uzdoti. Lidsabiedrība ir pār, uh, lidošanas, teiksim, iespējams, tagad netiek nodrošināšanas. Bet tas ir spēkā arī uz Amerikas un Āzijas līdzsabiedrībām, kas nevar nolaisties Eiropā. Tātad zaudējumi tiek sadalīti attiecībā uz visiem. Mēs runājam arī par kompensācijām, var arī atbalsta maksājumām. Uh, apbalstu maksājumiem līdz sabiedrībām. Par to runāsim nākošo dienu laikā. Es esmu iepriecināta, ka būs šis plāns ar šīm trim drošības eh, jomām. Financial Times kritizē politiķus. Viņi saka, ka eh, bailes dēļ, baiļu dēļ vienkārši viss tika slēgts. Un uh, viņi piedāvā, lai mēs rīkotos um, tā kā amerikāņu veidā, kad līdzsabiedrības pašas pieņem lēmumus. Bet es domāju, ka Eiropas parlamentam vajadzētu atteikties no šāda lēmuma. Tas būtu katastrofāli, ja tāds lēmums tiktu pieņemts, ja līdzsabiedrības tikai peļņu ievērojot um, atļautu uh, lidot un apdraudētu pasažieru dzīvības. Tagad uh, attīstībai jāturpinās, jātīsta citi lidmašīnu dzinēji, kas nebūtu tik jūtīgi. Bet aviācija kopumā ir ļoti trausma trausla ne tikai attiecībā uz uzbrukumiem no teroristu puses, bet arī attiecībā uz dabas katastrofu uh, izraisītām sakām. Mums ir nepieciešams citas iespējas. Tādēļ jāpievēršas uh, dzelzceļa satiksmes attīstīšanai, jāpilnveido satiksmes iespējas starp uh, dažādām pilsētām. Uh, un vilcieni var noteikti konkurēt ar uh, lidmašīnām Eiropā. Paldies! Paldies, un tagad vārds Hubners kundzei uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Ministra kungs, komisāra kungs, šodien mēs zinām labāk uh, nekā pirms nedēļas par to, ka uh, avio kompānijas mums izmaksā ļoti daudz. Protams, ka ir ietekmētas arī citas nozars, bet uh, ir nozars, kas arī iegūst no šīs situācijas. Bet svarīgākais ir tas, ka eh, šī te katastrofa ir skārus jau tā viegli ievainojama Eiropas ekonomika, kur centās īstenot fiskālā konsolidāciju. Es domāju, ka eh, šādas te palīdzības piedāvāšana avio kompānijām jau ir notikusi pagātnē, tā piemēram pēc 11. septembra notikumiem, un eh, valsts palīdzība, protams, ir vietā, bet man būtu jautājums, vai mēs zinām, cik lielu uh, slogu tas atstās uz nacionālajiem budžetiem, ņemot vērā to, kāda ir pašreizajā situācija, īstenojot fiskālo konsolidāciju, vai tik tiešām valsts palīdzība ar, no um, nacionāla budžeta uh, ir īstais risinājums, vai komisija ir apsvērusi arī citas iespējas. Un vēl viens jautājums, kas ir saistīts ar Eiropas Savienības eh, spēju tikt galā ar krīzēm. Mēs dzirdējām, ka pirmo dienu laikā nenotika koordinācija un uh, darbības eh, organizācija dažādo atbildīgo pārstāvu starpā. Un es var teikt, ka mēs varam darboties neatkarīgi un vienlaiks darboties koordināti, koordinēti, un koordinācija noteikti mums būtu palīdzējis nākt klajā ar labākiem risinājumiem. Tāpēc es uzskatu, ka šis ir brīdis, kurā mēs varam iet tālāk, organizējot krīzes pārvaldību un domājot par to, kā mēs varētu palīdzēt mūsu pilsoņiem, tā lai mūsu sistēmas darbotos ne arī ārpus Eiropas Savienības. Man būtu sekojošs jautājums komisijai, kā jūs izmantosiet šo iespēju, lai uzlabotu Eiropas Savienības krīzes pārvaldības spējas. Es varu nodrošināt, ka mēs no Eiropas parlamenta puses atbalstīsim visus jūsu centienus, lai padarītu uh, šo te pārvaldības sistēmu efektīvāku. Paldies! Paldies, Hubners kundzei, un tagad uz vienu minūti vārds Hanisam Svobodam. Paldies, priekšstādākungs, pēdējo dienu uh, laikā piedzīvoju alternatīvas, piemēram, no Belgradas uz Vīnu ar mašīnu un tad no Vīnas uh, uz uh, Strasbūru. Problēmas ar autoceļiem, nu, autoceļi ir ļoti labi, bet problēmas ar uh, vilcieniem ir tādas, ka satiksme patiesi ir slikta un tas nav akceptējami. Un kur mēs esam šodien? Tā sauktais Delora plāns. Ja tas būtu īstenots, tad mums jau būtu ten tīkli, mums būtu vairāk ātras satiksmes vilcienu un, un uh, labāk vilcienu satiksmi pēc pāris uh, stundām. Toalets vairs nebija izmantojams vilcienos. Uh, cilvēki stāvēja stundām ilgi, sēdēja uz grīdas, vilcieni bija pārpildīti, tādēļ lūdzu komisāri patiesi parūpēties par to, lai mēs tādu jaunu impulsu um, dotu vilcienu modernizēšanai, lai būtu vairāk atrasatiksmes vilcienu un arī lielāks kapacitātes rezervs. Mums ir nepieciešams rezervs. To mēs redzējām arī ziemā, ne tikai liela katastrofa gadījumos, tā kā ar vulkānu izvirdumiem, bet arī ziemā ir pārāk maz uh, rezervas. Uh, Mums ir eh, jāuzsver šis eh, punkts par uh, eh, rezervas veidošanu un mobilitāti. Paldies! Un tagad dosim vārdu Bilbao Brandacē. Paldies Karīdas kungam, paldies Kalasa kungam par paskaidrojumiem un par pūliņiem izdarītiem. Es jums piekrītu, ka prioritātei jābūt drošībai. Šī ir sarežģīta krīze, kompleksa krīze. Taču mēs novēlojām komunikāciju jo e, komunikācija sākās e, piecas dienas pēc notikuma. E, ko tad cilvēki gaida no mums? Gaida skaidru, praktiskus secinājumus, kam ir tūlītēja ietekme. Un to tad visi varēs uztvert, jo nodokļu maksātāji, kas maksā par šo krīzi, viņiem ir tiesības uz trim garantijām - labāku caurskatāmību par lēmumiem, E, par to, kad slēgt e, gaisa telpu, vai arī kā pieņemt lēmumus, jo komunikācija parādījās vēlu un nokavēti. Es domāju, ka bija lielas problēmas daudzās lidostās, un tas e, pakļāva briesmām izvēlēties arī citus transporta veidus. Tagad mums ir šīs trīs zonas. Nu labi, bet mēs gribam zināt, kur tad tās šobrīd ir un ko tās nozīmē. Ko tas nozīmēs pasažieru tiesību ziņā? Mums nepieciešama skaidrība, mums ir jāzina, kurš ir atbildīgs, kuram ir pilnvaras attiecībā uz pasažieru tiesībām, kāda, par kādu laika grafiku mēs runājam un par kādu palīdzību mēs domājam. Kalas kungs, jums ir jāseko šim no, attīstībai, ko veica alīdas sabiedrības, lai tās ievērotu pasažieru prasības. Un es domāju, mums tiešām ir nepieciešama skaidra definīcija par to, kas ir valsts palīdzība, kādas būs kritērija, un mums vajag skatīties, kādas būs iespējamās konsekvences, jeb sekas šai krīzē un eh, kā tas attieksies uz eh, līdzsabiedrību personālu. Eh, mums jāskatās, lai nebūtu tā, ka ļaudis no kompānijām mm, gūst kaut kādu labumu par to, ka tās izmainīs personāla darba apstākļus. To mums vajadzētu uzraudzīt. Paldies! E, tagad Bradbona kungam minūte. Priekšstādāji, paldies! Kā jau ir teicis, neviens nevarēja e, paredzēt šos notikumus Islandē un eh, līdzsabiedrībām bija jāņem vērā to, ka ir ļoti pretrunīgas informācijas. Protams, tas atstāja ekonomisko ietekmi, un tāpēc mums tiešām vai mums vajadzētu slēgt visu Eiropas uh, gaisa telpu, jo mums taču šobrīd ir tehnoloģijas, kas eh, ļauj panākt to, lai mēs pārtraukumus padarītu minimālus. Eirokontrola un nacionālajām iestādēm šai ziņā tās tikai uh, veica ļoti vāju šīs krīzes pārvaldību. Uh, un eh, turpināja slēgt eh, gaisa telpu ik pēc sešām vai astoņām stundām. Tas nozīmē, ka neviens neplānoja citus eh, pārvietošanās veidus un aviosabiedrības gaidīja progresu. Kompjūter modelēšana, satelīta novērošana, tas viss varēja palīdzēt, taču bet ar šī, bez šīs, šīm faktiski mm, tehnoloģijām mēs tikai nolaizījām pirkstu un skatījāmies, no kuras puses vējš puš. Vismaz tā publika to uztvēra. Katrā ziņā tā ir avārija visu, visam šim pasākumam, e, nebija kaut kāds galvenais tāds e, biļetens, tā kā tiešām nebija labi. Paldies, kolēģi! Un tagad Kristīna Devērāka divas minūtes. Merci, Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es vēlētos uzsvērt, ka piesardzības princips, kuru ievies lielākā daļa valdības, slēdzot savu gaisa telpu uz laiku, uh, bija e, piesardzīgs lēmums, bet tas bija prātīgs lēmums. Mūsu pilsoņu drošībai ir jābūt galvenajam. Un šajā situācijā dažu avio kompāniju rīcība paziņojot, ka tās pieprast nekavējoties atvērt gaisa telpu pēc dažiem izmēģinājumu e, lidojumiem, manuprāt, nav vietā. Es gribētu runāt arī par e, transporta veidu, dažādošanu. Un es gribētu arī uzsvērt to, cik lielā mērā e, tika uzsvērt šī gaisa e, satiksmes e, traucēšana, vēl arī ņemot vērā notikums, cit, kas notika citos e, transporta sektoros, tā piemēram dzelzceļa transporta steiks Francijā. Gribētu runāt arī par šo te lēmumu, kas paredz palīdzēt uh, avio kompānijām, bet es domāju, ka šai palīdzībai būtu jābūt uh, tikai izņēmumu pasākumam. Un es domāju, ka mm, piešķirot šo palīdzību būtu jāņem vērā daži kritēriji, Tā ir skaitā tas, vai attiecīgi avio kompānija ir kompensējusi saviem pasažieriem, kuru reisi ir tikuši atcelti. Un nevajadzētu izmantot to, ka dažas avio kompānijas izmanto force majeure klauzulu, lai izvairītos nav savas atbildības. Pasažieri ir kļuvuši par upuriem pašreizajā situācijā, un ja viņiem netiek piedāvāts nekādas citas alternatīvas, tad nevajadzētu būt tā, ka viņiem ir jāuzņemas arī šīs te finansiālās izmaksas. Um, Tā piemēram, um, ir tādas ceļojuma kompānijas, kuras nav spiestas kompensēt par anulētajiem um, braucieniem, un es domāju, ka tas nav pareizi. Un es domāju, ka mums būtu noteikti jāpanāk tas, lai pasažieri saņemtu kompensācijas par atsātajiem reisiem. Paldies, paldies tev, Rakas kundzei, un tagad uz vienu minūti vārds tikā kundzei. Lielas paldies, priekšsēdētāji! 27 valstu Eiropā aptuveni 800 tūkstoši pasažieru izmanto gaisa satiksmi 22% nacionālajā līmenī un 24% eh, eh, eh, kopienas ietvaros un pārējie ārpus Eiropas Savienības. Šīs te vulkāna izvirdums mums ir parādījis to, cik, ga, cik gaisa transports ir viegli ieejamams. Vairāk nekā 60 tūkstoši reisu tika atcelti un ļoti daudz pasažieru bija spiesti pavadīt laiku lidostās vai nu no Eiropā vai citviet. vieta. Pasažieru drošībai būtu jābūt mūsu galvenajai prioritātei, un tāpēc Eiropas Savienības ietvaros būtu jābūt efektīvai sistēmai par to, kā mēs, kur, kur paredzētu to, kā mēs varētu novirzīt pasažierus uz alternatīviem transporta veidiem, tā piemēram dzelzceļa, jūras vai ceļa satiksmi. Ja tā, šāda sistēma būtu bijusi, tad 66% pasažieru būtu varējuši pārvietoties vai nu eh, Eiropas Savienības ietvaros, uh, vai ārpus tās izmantojot alternatīvas transporta veidus. Tāpēc ir ļoti svarīgi attīstīt transportu Eiropas Savienības ietvaros. Mums ir jādomā par ātru vilcienu pieejamību, tiem būtu jābūt pieejamiem visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, un mums būtu jāattīst arī iekšzemes uh, uh, ūdens ceļi un iekšzemes sauszemes ceļi. Paldies! Paldies, un tagad vārds uz pusotru minūti Galher kungam. Priekšsēdētāji, es priecājos par Eiropas komisijas centieniem un arī transporta ministru centieniem atrisināt šo situāciju. Es domāju, ka šī situācija, ko, ar kur mēs saskaramies šobrīd, liek mums saprast to, cik lielā mērā mēs esam atkarīgi no mātes dabas. Uh, Es nāku no valsts, kurā mums ir trīs um, jūras ceļu savienojumi ar um, Eiropu, un um, tomēr pilsoņi ir sajutuši uh, šo te gaismu satiksmes pārtraukšanu vairāk nekā citu vietu Eiropā. Pēc pirmajiem paziņojumiem bija cerības, ka um, viens nakts laikā šī situācija varētu mainīties, bet um, šobrīd, diemžēl, šis aizliegums tika uh, atcēts uz vēlā, paildzināts uz vēlāku laiku. Mūsu prioritātei šobrīd būtu jācenšas eh, palīdzēt tiem cilvēkiem, kas ir palikuši un netiek mājup tām ģimenēm, kas nespēja atgriezties mājās, un es domāju, ka avio kompānijām būtu jāizvērst šie pasažieri kā galvenā prioritāte. Viņi būtu jānogādā mājām pirms citiem. Un es aicinu arī komisiju nākt klajā ar izvērtēm par ekonomiskajām sekām. Un es domāju, tas ir ļoti svarīgi, ka eiro kontrola loma tiek pastiprināta. Jo vulkāna izvirduma eh, pelnu mākonis neapstājas pie vienas robežas. Tie, tas iet pāri robežām. Un ja mums ir jātiek galā ar 27 dažādiem veidiem, kā atrisināt šo problēmu, tas nav risinājums. Vi, runātājs tiek pārtraukts. Un tagad vārds uz vienu minūti Vikijai Fordas kundzei. Thank you. The... Liels paldies! Šis pelnu mākonis ir radījis stresu un uh, traumējis ļoti daudziem, daudzus tūkstošus uh, cilvēku un arī radījis zaudējumus uh, biznesam. Arī daudz mūsu kolēģi ir kaut kur šobrīd iesprūduši. Uh, prezidentūrai vajadzētu pateikties par to, uh, ka ir pieņems lēmums, ka ir nedemokrātiski balsot bez viņiem. Un tie, eh, kas dzīvo tālāk, tad tie tā kā atstumti eh, Centrāla Eiropas alianses dēļ. Taču Bulkāns mums arī atgādinājis to, ka mēs neesam šīs pasaules valdnieki, un mums nav atbildes uz visiem jautājumiem. Ir pilnīgi skaidrs, ka ir nepieciešama labāka izpratne par vulkāna pelniem un arī par gāzēm. Eh, vajadzētu stiprināt pētījumus šai jomā. Tas mums arī atgādina atgādināja, cik ļoti atkarīgi mēs esam no gaisa transporta turpmākos gados mums vajadzētu šo atkarību samazināt. Mums vajadzētu investēt un atbalstīt investīcijas eh, virtuālo sanāksmju ziņā, eh, tāpat arī ātri vilcienus mums vajadzētu atbalstīt. Un mums vajadzētu tiešām saplānot, kā mēs varētu izvairīties no nevajadzīgiem ceļojumiem. Šis būtu tiešām tāda joma, kurā šī parlaments mūs varētu parādīt sevi kā piemēru. Paldies Forda kundzei! Tagad Marinesku lūdzu divas minūtes. Paldies! Šis ārkārtējais dabas parādība, tāda kā vulkāna izvirdums, diemžēl to nevar paredzēt. Tomēr, eh, ja, tā kā mums bija neadekvāta reakcija, eh, un to mēs varam, protams, atbal, nu, atzīt par iespējam, bet tikai vienu reizi. Mums vajadzētu saglabāt, eh, izveidot kādu nepieciešamo rīcību, mums vajadzētu izpētīt sekas, un šobrīd, jāsaka, vienu nedēļu pēc tam, kad haoss sākās, mēs nezinām, cik ilgu laiku tas ilgs un kādi ir īsti riski. Mums ir nepieciešams monitoringa centrs, lai arī cik tas maksātu, lai tie, kas ir iesaistīti, citi, proti ceļojumu kompānijas un, un pasažieri, varētu uh, veikt nepieciešamos soļus. Mūsu rīcība bija novēlota un fragmentēta. Līdzsabiedrības nesadarbojās, un e, nevirzīja pasažieru plūsmas un e, neizmantoja esošos maršrutus, kas bija atvērti. Vienīgais iespējams risināt ir izveidot Eiropas vienoto debesu sistēmu un veidot centralizētu e, gaisa kontroles institūciju, ko veic tikai viena eh, persona juridiskā. Un tātad runājot par eh, šo te eh, vienoto debešu sistēmu, mums bija ļoti grūta saruna. Šogad būs tāda pati situācija ar Eiropas satiksmes koridoriem. Es domāju, dalību valstīm tiešām vajadzētu beidzot iemācīties šo stu, pamācību, ko viņas ir guvušas tagad, jo dalību valstu reakcija nebija piemērota un nenoveda pie tā, ka mums būtu alternatīvie transporta mm, līdzekļi jo šobrīd tu nevari nopirkt eh, civilizēti eh, šo dzelzceļa biļeti, lai izceļotu no ziemeļiem līdz dienvidiem. Mūsu rīcību vajag koordinēt, jo tas būtu ļoti svarīgi dzelzceļa transporta modernizācija arī ir viena prioritāte. Mēs ļoti daudz runājam, bet maz daram. Es domāju, ka dalībvalstis tagad ļoti saprat, cik tas ir svarīgi, jo nav, eh, gata, nav nepietiek ar to, ka jūs esat gatavs savā dalībvalstī. Ir nepieciešams, lai visas dalībvalstis būtu vienādi sagatavotas. Mums ir nepieciešama Eiropas koordinācija, Eiropas atbildība un arī iespējas ātri pieņemt lēmumu Eiropas līmenī. Liels paldies, Marinesko kungs! Un tagad pusotru minūti Lambardīnis kungs. Priekšstādātāji kungs. Vētras laikā mēs redzam, cik labs ir kapteinis. Vulkāna izvirdums parādīja, ka Eiropas Savienība reaģēja lēni. Un problēmas, kas skāra pilsoņus, tikai padziļinājās. Arī uz ekonomikas krīzi mēs reaģējām lēni. Divi pamat elementi ir ļoti nozīmīgi līdzsatiksmes aizliegums un koordinācija. Nav pietiekami, ka mēs eh, šeit runājam tikai par ekonomiskiem riskiem un sabiedrības riskiem. Tām jābūt atbildīgo iestāžu uzdevumam. Pozitīvi ir tas, ka a, eh, nav bojā gājušo šī fenomena a, eh, rezultātā. Bet nacionālās iestādes jau no paša sākuma a, būtu labāk, ja tās būtu koordinējušas uh, savu darbu. Un tikai tagad tiek atvērti lid uh, koridori, un tas tikai lid sabiedrības spiediena rezultātā. Manuprāt, tas ir šausminoši. Otrakārt, manuprāt, nevar pieļaut tādu situāciju, ka uh, pasažieru tiesības tiek at, apšaubītas. Um, Tam jānotiek automātiski. Tikai nedaudz pasažieri no līdzsabiedrībām ir saņēmuši apstiprinājumu, ka par papildus pārnakšņošanu tie saņems eh, kompensācijas. Daudzas eh, līdzsabiedrības nedara pilnīgi neko. Parlamentam būtu jāizmeklē tas, kā līdzsabiedrības ir ievērojušas noteikums un cik tālu ir ievērotas pasažieru tiesības. Paldies! Ja tiene Dos minūtos el senjor. Paldies Lamrinītis kungam. Divas minūtes Bēlēt kungs. Paldies priekšsādātāju kungs. Komisāri kungs, tārkie kolēģi, visiem uh, labrīt. Protams, ka situācija ir ārkārtas lid satiksme tika vēl vairāk kavēta ne pēc, kā pēc devītā, kāpēc um, citām katastrofām bet tas parādīja, ka mēs vienkārši nebijām gatavi tam. Un arī uh, personāls ceļojuma uh, firmās vienkārši nebija sasniedzama, un pasažieriem likās, ka viņi ir atstāti nu pilnīgi vien uh, šajos apstākļos. Priekšsēdētāji kungs, mums ir nepieciešams Eiropas ārkārtas situācijas plāns, kurā tikt noteikts, kā darbs tiek koordinēts ir uh, jāsniedz vairāk informācijas tiem pasažieriem, kas nav varējuši aizlidot tālāk, lai viņiem vismaz būtu viena kontaktiestāde un lai garantētu uh, viņiem iespējas pārnakšņot. Jāievēro tas, ka cilvēki ir devušies uh, ceļā, ir jāstrādā intensīvi pie manas pieminētajiem jautājumiem. Pēdējo dienu pasākumu parāda, ka Eiropai daudz vairāk jāinvestē pārrobežu ātr uh, satiksmes vilcienu attīstībā. Tas ir ļoti nozīmīgi, jo redzam, ka uh, lidmašīnu satiksme ir īpaši trausla. Un Eiropas ah, stratēģija 2020. gadam jāveido, lai tā nāktu cilvēkiem videi un arī nodarbinātībai par labu. Paldies! Paldies! Tagad pusotra minūte Jolainenam. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Nu, it kā mēs būtu domājuši par to vidas komiteju, kas ir atbildīga arī par katastrofu aizsardzību, uh, gatavo uh, pašiniciatīvas ziņojumu par kopienas konceptu, lai pārvarētu dabas katastrofas. Džo Ferreiro, mūsu kolēģis, ir referents, un nākošo sēžu laikā mēs balsosim par šo ziņojumu. Uh, iestrādāsim arī pieredzi, kāda ir pēc vulkāna izvirduma. Tā kā plenārsēde ir ļoti ātri spējusi uh, reaģēt uz šo fenomenu. Var piekrist tiem kolēģiem, kas saka, ka mēs esam slikti sagatavoti dabas katastrofām. Laimīgā kārtā Eiropā nenotiek daudz dabas katastrofu, bet mums ir neliela pieredze ar to un redzam, ka krīžu menedžments ir saistīts ar uh, uh, trūkumiem. Manā skatījumā pārāk ilga ir redakcija. Piecas dienas pirms uh, testēšanas lidmašīna paceļas gaisā un uh, ievāc reālos datus, tas vienkārši ir pārāk ilga, mums jāmācās. Es negribu izteikt pārmetumu, bet pieredze rāda, ka mums ir jākļūst labākiem nākošais. Uh, Un ja mm, šī vulkāna pelni e, ir parādījuši kādu lietu, tad tā ir skaidra. Mums ir nepieciešama lielāka Eiropas iesaiste. Komisārkungs, jūs sakat, ka nacionālajām iestādēm ir viņa kompetence, bet tas cilvēkus nepadara apmierinātākus tie, kas ir cietuši zaudējums. Mums ir nepieciešama lielāka Eiropas iesaiste iesaista katastrofa aizsardzībā un veidojot kopēju satiksmes a, politiku. Un Lisabonas līgums dod mums lielāku kompetenci un kā Himners kundze, es jautāšu jums, kā jūs izmantojat Lisabonas uh, līguma iespējas šajā krīžu pārvaldībā un katastrofu aizsardzībā. Mums jākļūst labākiem. Paldies! Paldies Lēnenkungam. Tagad divas minūtes Delvo. Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji. Haoss, paralīze, pilnīga katastrofa. Mums netrūkst vārdu, lai presē aprakstītu to, ka kādus saks izraisīja šīs gaisa satiksmes pārtraukšana. Es neatgriezīšos pie tā, ko teica kolēģi, jo īpaši par šo, šīm ekonomiskajām sakām, kādas tīri finansiālā plānā atstās e, šāda tie gaisa satiksmes pārtraukšana. Un, ja es priecājos par to, ka ir paredzēta valsts palīdzība avio kompānijām, kuras cieši kopš 11. septembra notikumiem, tomēr man rodas jautājumi par to, kādā veidā Eiropas Savienība ir tikus galā ar krīzi. Ņemot vērā to, ka tik daudz pasažieru joprojām ir atrodas eh, citur eh, pasaulē un nespēja atgriezties mājās, un kā mēs varam uh, paskaidrot to, ka bija nepieciešams nevis viena, divas vai trīs dienas, bet gan piecas dienas, lai e, transporta ministri tiktos e, telekonferences ietvaros un koordinētu to, kā rīkoties e, šajā situācijā. Otrakārt, neviens ne, neapstrīd to, ka mums ir jāizmanto piesardzības princips, bet šobrīd, kad mēs pakāpeniski atsākam uh, gaisa pārlidojums, uh, un kad vulkāns joprojām darbojas, mums to, tomēr rodas jautājumi, kāda varētu būt papildus drošības pasākumi pasažieriem, kurus mēs nevarējām sniegt uh, ātrāk. Treškārt tika izmantots uh, vulkāna aktivitāšu uh, aprēķināšanas modelis, un kurš varētu varēs nodrošināt drošību šajos gaisa koridoros, vai šie eh, testēšanas lidojumi ir jāorganizē pašām aviokompānijām vai citām iestādēm. Un mums ir jādomā par lielāku koordināciju dalībvalstu starpā. Mums ir jābalstās uz reāliem datiem, mums ir nepieciešama labāka koordinācija izmantojot citus transporta veidos šādos ārkārtas gadījumos, bet mums ir nepieciešama arī palīdzība, lai atgrieztu mājās tūkstošiem pasažieru, kuriem arī ir tiesības uz palīdzību un informāciju, bet līdz šim ir tikušas īstenots tikai atsevišķas uh, nacionālās iniciatīvas šajā jomā. Paldies, paldies. Tagad vārds Ajā Senders kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Es priecājos par iespēju, ka mums ir iespēja runāt par šo jautājumu, un es gribētu izmantot iespēju un atgriezties pie tiem lēmumiem, kas tika pieņemti nacionālajā līmenī un starpvaldību līmenī, jo mēs redzam, ka šī pieeja nav pietiekami labi darbojusies. Mēs nevienmēr esam izmantojuši ticams datus. Taču vienlaikus es arī priecājos par Spānijas prezidentūras rīcību, jo pēc tam, kad tika pieņemts šis lēmums slēgt gaisa telpu, tika uzsākts iniciatīvas, lai organizētu kooperāciju. Šobrīd joprojām vairāki tūkstoši pasažieru atrodas uh, kaut kur pasaulē un nespēja atgriezties māju. Un mums noteikti ir jādomā par to, kā viņus atgriezt mājās, protams, ievērojot visus drošības pasākums, un šis jautājums ir ļoti sarežģīts. Vēl viens jautājums, uz uh, kur mēs cenšamies rast atbildi, ir, ko gan Eiropa dara un ko tā varētu darīt labāk. Mēs esam uzsākuši iniciatīvas eh, diezgan ātri, protams, tas nav bijis rekorda ātrums, bet kas attiecas uz pasažieru tiesībām, jāsaka, ka mēs šobrīd atrodamies ārkārtas situācijā un šobrīd, diemžēl, uh, šī situācija netiek risināta pietiekami labi. Protams, ka galvenā prioritāte ir atgriezt pasažierus mājās, bet pēc tam mums ir jādomā par to, kā mēs varētu labāk uzlabot šādu krīžu pārvaldību. Uh, Mums ir noteikti jāpārdomā tie lēmumi, kurus mēs pieņēmām pirmajās e, krīzes dienās, vai tik tiešām bija pamatots slēgt gaisa telpu šajā nedēļas nogalē. Un mēs redzam arī, ka šis te gadījums atstās milzīgas ekonomiskās seks, un mums ir jāskatās, ko komisija ir paredzējusi, lai palīdzētu nozarei izkļūt no krīzes mums tāpat ir jādomā par alternatīvām, jo pat ja Mēs izveidojam vienotu Eiropas gaisa telpu. Eh, dzelzceļam neizdosies pilnībā aizstāt uh, gaisa transportu. Paldies, un tagad nākamais runātājs ir Sēdz kungs. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Eh, mūs šobrīd ir tiešām krīze, un gaisa satiksme Eiropā mm, ir tiešām 80% no lidostām slēgti. Uh, slēgtas, un, protams, mums ir zināms secinājumi. Pirmkārt, eh, komisija, ja eh, tiešām vajadzētu izmantot savas tiesības tādā eh, veidā, lai šāds izvirdums nenovestu pie tā, ka Eiropas avio pārvadātāji bankrotē. Runājot par vakardienas debatēm par situāciju aviācijas nozare un ņemot vērā faktu, ka padoma, padome negrib finansēt jaunus drošības pasākums. Protams, ņemot vērā šos testus, eh, runājot par ķermeņu skeneriem un uh, Eh, šiem te šķidrumu eh, noteicējiem pie drošības kontrolas. Tas nav novedis pie labākas drošības, bet eh, situāciju ekonomisko avio pārvadātājiem pasliktinājis. Un beig beigās es domāju, ka bija tiešām saprātīgi, ka tika atcelti lidojumi, ņemot vērā rūpes par drošību. Taču ar to tas viss nebeigsies mums vajadzētu arī atbalstīt tos, kas iesprūda lidostās un Eh, mūsu transportu komiteja ir eh, šo jautājumu pārunājusi attiecībā uz pasažieru tiesībām jau vairākas reizes. Eh, šobrīd mēs saprotam, ka aviācijas nozare ir tik izšķiroša, tik būtiska Eiropas ekonomikai. Un tas it īpaši ir svarīgi tiem, kuri nevar ierasties, nevarēja ierasties Bērēs, Polijas prezidenta Bērēs Krakovā. Paldies, kolēģi! Un pēdējais runātājs būs Leichtfriedkungs. Pusotra minūte. Gracias, senjor prezidente. Paldies, priekšsēdētāji! Dargie kolēģi un kolēģis, komisāra kungs, es uh, domāju, ka Eiropas Savienībai, cik tālu nu vien ir iespējams, vajadzētu uz šo krīzi un arī dalību valstīm uh, reaģēt aktīvāk, bet no nu, reakcija bija arī apmierinoša. Reakcija bija tāda, kas noteica, ka drošība ir uh, vislielākā prioritāte. Nu, protams, ko var diskutēt par to, vai šos uh, mākoņus um, varēja izmeklēt arī ātrāk, bet nu, būtībā reakcija um, bija korekta un pareiza. Bet tas, par ko tagad ir jādiskutē un par ko ir padom, jāpadomā, ir uh, sekojošais. Kas notiks ar tiem cilvēkiem, kas nevarēja uh, atgriezties? Man trīs. Uh, Ģimenes vakar zvanīja. Ģimene Taizemē, eh, kas ir lidostā, un kuriem teica ah, visdrīzāk, ka 29. aprīlī viņi varēs izlidot. Nu, tas nozīmē, ka viņi vēl nedēļu būs lidostā. Jaunieši Ņujorkā, ah, kuriem teica, ka vismaz uh, nedēļu viņiem jābūt viesnīcā, jo katru brīdi var atbraukt viņiem pakaļ. Un uh, pensionāri, kas ir devušies uh, ceļojumā, uh, viņi atrodas uz salas Ziemeļjūrā, un viņi vairs nevar atļauties uh, ilgāk palikt tur, bet vienalga viņiem ir jāpaliek, jo viņi netiek prom. Tās ir lietas, par kurām jādiskutē Eiropas parlamentā, mums jāpiedāvā risinājumi, jāizsaka priekšlikums, jāatbalsta šie cilvēki. Mēs nevaram mūsu eiropiešus atstāt šajās situācijās viens pašus, viņiem ir jāpalīdz. Bueno, muchas gracias, kolēgas. Estamos ante. Lielas paldies, cienījamie kolēģi. Un mēs, protams, atrodamies diezgan sarežģītā situācijā, jo, protams, eh, tēma, par kur mēs runājam, ir ļoti eh, svarīga. Tās atrauc mūs visus un ir pieteikušies vairāk deputāti nekā parasti brīvā mikrofona ietvaros. Uh, Šobrīd ir pieteikušies 13 vai 14 deputāti, un uh, joprojām deputāti turpina pieteikties uz iespēju izteikties. Protams, ka tādas ir jūsu tiesības, bet es nevaru uh, dot vārdu visiem. Centīšos dot vārdu pēc iespējas vairāk eh, deputātiem. Tātad pagaidām došu vārdu tiem, kas jau ir pieteikušies kamēr priekšsēdētājs nav ieradies. Pirmajam vārdu dod Silvestris kungam no tautas partijas. Uz vienu minūti, bet uh, lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc vienas minūtes es uh, arī izslēgšu mikrofonu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāra kungs, par to, ka jūs ieradāties uz šīm ļoti svarīgajām debatēm. Es domāju, ka šobrīd mēs. Uh, Neapstrīdam to, ka galvenais ir nodrošināt drošību pasažieriem. Jo šobrīd mēs varam priecāties par to, ka mums ir izdevies pārvarēt šo situāciju bez e, avio katastrofām. Tātad drošības pasākumi tika pilnībā īstenot, bet mēs joprojām saskaramies ar vairākām problēmām. Vai mēs rīkojāmies pietiekami laicīgi, vai mums bija jārīkojas ātrāk, vai mēs varējām ātrāk uh, slēgt uh, attiecīgās zonas un ātrāk no jauna atvērt attiecīgās zonas, jo tas, protams, viss tagad atstās uh, milzīgas katastrofāls seks uz avio nozari. Un otrs jautājums. Ir tūkstošiem pasažieru, kas joprojām ir spiesti atrasties lidostās un uh, viesnīcās un netiek māju. Paldies, un tagad vārds Tarbēls kungam. Šīs debatas eh, ļāva iespēju izteikties transporta speciālistiem, un jāsaka, mēs tik tiešām šajā gadījumā vairāk domājām par ekonomiskajām sekām, tāpat arī domājām par cilvēkiem, par to arī tik jau runāts, un es arī eh, domāju par to, ka mums ir jācenšas aizsargāt mūsu patērētājs, mūsu pilsoņus, kuri ir spiest uzturēties eh, lidostās kaut kur pasaulē nespēja atgriezties mājup un viņiem nav nekādu alternatīvu ceļu. Kas attiec uz eh, šo situāciju, tad es domāju, ka mums būtu jāpārdomā par to, kā mēs varētu pārstrādāt direktīvas attiecībā uz gaisa transportu. Varbūt mēs varētu pārskatīt eh, tās, šo direktīvu, kas attiec uz eh, fiksēto fiksētajām summām, tādā gadījumā, lai arī force majeure gadījumā cilvēki saņemtu kompensācijas un netiktu atstāti bez atbalsta. Paldies, un tagad vārds Valences kungam. No le vemos en la sala, tiene la palabra. Acīm redzot, neatrod zālē tādā gadījumā. Nē, Valens kungam vārds jo citādi pāriem kolēģiem nebūs iespēja izteikties. Lielas paldies priekšsēdētājiem! Pašreizējā situācija tikai vēlreiz apstiprina to, cik lielā mērā mēs esam atkarīgi no dabas spēkiem. Kā Eiropas Savienībai mums būtu jābūt gatavai rīkoties šādās situācijās, mums būtu jābūt labāk organizētiem, lai mēs varētu uh, sniegt ātru atbildes reakciju šādās krīzes situācijās. Protams, ka mēs saskaramies ar tādu situāciju, kas var notikt reizi 150 gados, bet mēs jau šobrīd uh, redzam, uh, cik milzīgs seks tas atstāja, kā Eiropas dzelzceļa transports nav pietiekami attīstīts, un mums ir jādomā par to, kā mēs varētu uzlabot šo situāciju. Citi jautājumi, par kuriem mums būtu jādomā, ir kāda varētu būt valsts palīdzība šīm te avio kompānijām, kas nonākušas grūtībās. Šobrīd milzīgi līdzekļi būs jāinvestē, lai uzlabotu avio kompāniju situāciju. Un tālāk mums ir jādomā par tādu stratēģiju, kas mūs ilgtermiņā palīdzētu attiecīgi rīkoties šādās situācijās. Paldies, un tagad vārds eh, Māsiek kungam. Paldies, eh, komisārs pieminēja eh, šeit alternatīvas ka mums ir šīs procedūras, bet mēs domājam, mēs palaidām garām pārāk daudz iespējas. Mums bija ļoti daudz iespēju, kad mēs varētu izmantot šo kompetenci attiecībā uz Eiropas gaisa telpu. Ja mēs nevaram veikt šādu darbību, mēs varam katrā ziņā rīkoties uz zemes, aizstāvot pasažieru tiesības. Un aicināt, lai um, būtu tiešām um, mēs varētu novērst uh, sauszemes transporta streikus. Tā kā uh, mums, uh, lai būtu maksimālais servis pāri robežām. Sikerska kungam vārds lūdzu. Dāmas un kungi, mēs šobrīd esam grūtā situācijā, kad eh, Eiropas aviācijas nozarē klājas grūti, un eh, cerams, ka tas neattīstīsies līdz eh, īstai krīzē. Mums vajadzētu izdarīt secinājumus, pareizus secinājumus no šīs krīzes. Šobrīd cik tālu tas attiecas uz aviācijas nozars drošību un jautājumu par pasažieru mobilitāti, tās ir mūsu prioritātes. Un mēs, mums arī vajadzētu nodrošināt to, lai visu transportu veidu attīstība būtu ilgtspējīga. Tāpat arī dzen mums ir jāaplūko eh, eh, ļau cilvēku trapas, žieru transports un kravas transports, eh, ņemot vērā arī ekonomisko attīstību. It īpaši šādās krīzes situācijās mums ir nepieciešama koordinācija un savstarpējais atbalsts kā avio pārvadātājiem, tā arī citiem. Nākošais runātājs - Boris Kungs, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, e, katastrofa mums ir parādījusi, ka Eiropas Savienībā mums trūkst e, procedūru, lai e, mēs rīkotos vulkāna izvirdumu situācijā. Protams, Eiropai vajadzētu koordinēt drošības pasākumu apjomu un koordinēt to arī attiecībā uz avio pārvadājumiem. Tas nu, protams, ir saistīts arī ar ekonomiskiem jautājumiem. Protams, es domāju, ka apdrošināšanai vajadzētu būt Eiropas regulu sastāvā. Un otrām kārtām, kā palīdzēt tiem eh, cilvēkiem, kas ir kaut kur eh, palikuši pusceļā. Kas mums trūkst? Mums eh, trūkst šo TNT jeb ātrvilcienu satiksmes. Un treš, nobeigumā tie cilvēki, kas ir, ir nokļuvuši sprukās ārpus Eiropas Savienībai, arī tiem vajadzētu palīdzēt, lai mēs palīdzētu tiem eiropiešiem, kas ir palikuši lidostās ārpus Eiropas. Paldies, kolēģi! Nākošais runātājs Arsēnis Kungs. E, paldies! E, šajās e, dienās. Dargie kolēģi, pēdējo dienu laikā mēs esam saskārušies ar ko tādu, kas līdz šim nav bijis. Tas parādīja, cik sarežģīta situācija var būt, lai ierastos Briselē vai Strasbūrā. Uh, Praktiski eh, mums bija jābrauc ar kuģiem, eh, jāizmanto vilcienu un eh, jāceļo pa autoceļiem. Daudz kolēģi nemaz nevarēja ierasties, jo ceļošanas laiks bija pārāk ilgs, bet nu, tas parādīja arī, ka ir alternatīvas ceļošanas iespējas un parādīja arī to, ka vilciena attīstība atpaliek no tehnoloģiskās attīstības. Mums jāveido Eiropas Savienība, kurā būtu uh, pilnībā attīstīts dzeļs, dzelzceļa ātras satiksmes uh, pārvietošanās veids, kurā vilcieni varētu tūkstošiem kilometru uh, ātri nobraukt. Šī situācija uh, parādīja arī, cik ļoti uh, lid uh, satiksme ietekmē arī vidi. Paldies. Alvarez. Alvarez kundze. Paldies priekšsēdētāju kungu. Es domāju, ka tā atbilde, kādu varētu tagad dot, ir uh, sekojoša. Ir nepieciešama palīdzība, bet līdz šim esam redzējuši, ka nav bijušas profilaks iespējas. Mēs varam rīkoties arī īstermiņā. Jāizmanto visas mūsu iespējas, jāizstrādā baltā grāmata un jāietver tādi pasākumi, kas varētu samazināt šo pārmērīgo atkarību no līdzsatiksmes. Jo tāda ir situācija pat laban. Un šeit jārada lielāka sabalansētība, jāatbalsta alternatīvas un tās arī jāstiprina. Jo pat laban ir daudz, kas jādara, piemēram, dzelzceļa jomā un arī jā, jūras satiksmes attīstīšanā. Tādēļ domāju, ka Kalas kungs un arī referents ir uzklausījuši to, ko kolēģi teica, kādas vēlmes viņi izteica, īpaši uzsverot to, cik nepieciešams ir attīstīt dzelzceļa satiksmi un tentīklus. Paldies! Nākošais runātais Bensen kungs. Tak, tak, Paldies, priekšsēdētāji, jo daudz jau ir runāts šajās debatēs bet īstenībā eh, vajadzētu arī redzēt arī no iekšpuses jo to, ko mēs tagad esam piedzīvojuši, mēs piedzīvosim arī vēl turpmāk, jo Īslandes speciālists saka, ka šeit nav jautājums par to, vai būs jauni izvirdumi, bet jautājums ir, kad šie jaunie izvirdumi notiks. Mums ar šādām situācijām ir jātiek galā arī nākotnē būs, un mums tiešām jāskatās, kā tad rīkoties, un tāpēc mums vajadzētu virzīties uz to, ka mums vajadzīga ātrvilcieni, mums ir vajadzīga starp Eiropas galvaspilsētām šāda ātrvilcieni, un tam ir jāfunkcionē. Paldies! Paldies, Pensena kungam. Fežona kungs, lūdzu. Dragi kolegice in kolegi, seveda nam je vsem jasno, da mora biti varnost potnikov. Na... Dārgie kolēģi un kolēģis, Mums visiem ir skaidrs, ka pasažieru drošībai ir absolūta prioritāte. To parādīja arī dabas e, katastrofa. Lidmašīnas nepaceļas gaisā, pasažieri gaida, gaida bezgalīgi, rūpniecības darbs ir iespaidots, e, darba vietas apdraudētas, milzīgs ekonomisks kaitējums ir uh, noticis. Protams, ka cilvēki varētu domāt, ka, ja. Uh, lauksaimnieki saņem zinām kompensāciju, tad arī viņi varētu saņemt kompensāciju. Šajā virzienā nav vēl darīts pietiekami daudz. Tai vajadzētu būt mācībai Eiropai, kā ir uh, nepieciešama labāka satiksme starp dzelzceļu, satiksmes veidiem jūras satiksmi un arī uh, aviācijas satiksmi. Mums ir nepieciešama labāka satiksme, drošāka un arī vidi mazāk piesārņojoša. Paldies! Paldies, nākošā runātāja uh, Merker. Dank u wel, voorzitter. Allereerst mijn medeleven naar iedereen. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Sākumā es uh, gribētu izteikt līdzjūtību visiem tiem, kurus smagi skara krīze. Visu laiku tiek runāts par krīzi - ekonomiskā krīze, finanšu krīze, satiksma krīzes Katrā gadījumā skaidrs ir kļūst tas, cik trausla ir mūsu sabiedrība attiecībā uz šādām krīzēm. Mums ir nepieciešams tāds tā kā drošības tīkls. Mēs runājam par videi atbilstošu darbību. Tā jātiek iznotējas satiksmes jomā, bet tik tālu vēl situācija nav attīstījusies. Daudz dalībvalsts saka, ka ir nepieciešams investēt vidē draudzīgos transporta līdzekļos, arī ātrvilcienos. Uh, vilcienos Varbūt, ka būtu iespējama labāka satiksme, izmantojot dzelzceļu, jūras satiksmi, tas būtu labi klimatam un dotu lielāku stabilitāti mūsu sabiedrībai, kas arī ir nepieciešams. Paldies Merkes kundzei. Nākošais runātais Meisners kundze, un es atvainojos viņai, jo manā sarakstā es vienkārši neredzēju, ka vārdu viņai man vajadzēja viņai ātrāk jau dot vārdu. Priekšsēdētāj, kungs, ir skaidrs, ka pasažierim jābūt mūsu rūpju centrā. Mēs gribam, lai Eiropas pasažieri tiktu transportēti droši. Bet droši tas nozīmē arī dažādas transporta iespējas. Mums ir nepieciešama visi transporta veidi, mums ir nepieciešama lidojuma, mēs nevarēsim aizvietot lidojumus. Daudz, kas tika runāts par ātrvilcieniem, un, protams, ko labi, ja būtu vairāk ātrvilcienu, bet um, ko ir vērts labākais ātrvilciens, ja tam jāapstājas ir pie robežas. Es domāju, ka mums jāspēr soļi viens pēc otra. Mums sākumā ir nepieciešama nepieciešami uzlabojami dzelzceļa satiksmē un arī vienotās atvērtās Eiropas debesis. Visas partijas runā, ka jābūt labākai koordinācijai starp dalību valstīm un aicinu visus. Tas ir saistīts arī ar partiju darbu darību valstīs, ka šis jautājums tiek bloķēts. Tātad aicinu visus. Parāgieties jūsu partijās, lai jūsu dalību valstīs atbilstoši uh, visi iestātos par atvērtību transporta jomā Eiropā, jo ja mēs visi to spēsim pārliecināt mūsu partijas, tad nākotnē mūsu attīstība arī būs labāka. Paldies! Paldies, Mēsners kundzei. Tagad uh, Korina Kricu. Mēs foarte mult. În ultimele zile se vorbește... Paldies, priekšsēdētāji. Pēdējo dienu laikā daudz tiek runāts par ekonomiskiem zaudējumus, kurus izraisīja gaisa satiksmes pārtraukšana. Tā tik tiešām ir realitāte un ir skaidrs, ka mums ir jācenšas radīt mehānismu, kas palīdzētu mums palīdzēt šīm kompānijām. Šī krīze iespējams ilgs daudz ilgāk nekā mēs sākotnēji domājām, taču vispirms mums noteikti ir jādomā par pasažieru drošību, par patērētāju drošību. Pasažieri sūdzas par to, ka attieksme pret viņiem ir bijusi ļoti atšķirīga, ņemot vērā to valstu, kurā viņi ir atradušies, ar kādu avio pārvadātāju viņi ir ceļojuši un tā tālāk un tā joprojām. Es domāju, ka mums būtu jādomā par to praksi, kāda tiek izmantota, un mums būtu jādomā par to, kā nodrošināt pasažieriem viņu tiesības. Paldies! Lielas paldies! Tagad vārds eh, Toņokungam. Uh, Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, šī krīze, kas mūs skar pāris dienu laikā, parāda arī to, ka nu, tas arī nav bijis pietiekami uzsvērts, ka Lisabonas stratēģija līdz šim nav bijusi tik ļoti veiksmīga. Un jau pēdējo gadu desmit laikā Eiropas Savienība būtu varējusi aktīvi rīkojas. Un šī neveiksme ir arī tādēļ, ka šī regulācija ir, un regulējums harmonizācija ir bijis bremzēts. Un šī krīze parāda, ka Eiropas Savienība nebija spējīga koordinēt. Uh, Uh, pieeja šai krīzei. Un tas norāda arī uz to, ka mēs nebijām spējīgi ne tikai aizsargāt visus tos, kas atrodas šajās lidos, uh, lidostās un nevar um, braukt tālāk, bet arī šīs perspektīvas nav nodrošināts. Un, piemēram, lidsabiedrības uh, ja pašas ir um, veikuši šos uh, testus gaisa telpā. Es aicinu, jā, mums ir nepieciešama lielāka Eiropas iesaist, mums ir vajadzīga lielāka, teiksim, pakalpojumu sniegšana šajā sektorā, kas ir tik ļoti nozīmīgs un kas ir aviācijas sektors sektors. Paldies! Nākošais Ferēdas kundze. Grāciešs, jau prezidenti. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Ir uh, skaidrs, ka šī situācija ir krīzes situācija un tā nebija sagaidāma. Un drošībai jābūt apstākai prioritātei. Mēs varam izdarīt secinājums no šīs uh, krīzes. Piecu dienu laikā nebija tādas skaidras Eiropas pozīcijas arī attiecībā uz pasažieru tiesību aizsardzību. Netika meklēts, uh, kā var izmantot alternatīvas uh, transporta veidus, netika meklēt pietiekami uh, aktīvi risinājumi. Ir kļuvis skaidrs, ka krīzi nevar atrisināt tikai pārdomājot par uh, profilaksi un ekonomiskā kaitējuma samazināšanu. Darbībai jābūt caurskatāmai un objektīvai arī situācijas noskaidrošanai. Tātad, kā mēs varam no šīs situācijas izvairīties, kad jāslēdz visa gaisa telpa, ir nepieciešami labāki zinātniskie atzinumi. Paldies, pēdējais runātais Gabelskom. Prezident, le principe de Priekšsēdētājkungs profilaks princips ir uh, atbildības princips. Mazākie riski jāievēro. Un tas ir praktiski bijis tā kā aicinājums sateikties no visas atbildības. Tie, kas saka, ka ir atbildīgi, viņi nav pilnībā aktīvi un pareiz darbējušos. Arī, piemēram, uh, uh, gripas, uh, pēdējais uh, gripas draudu gadījumā, nu, taisījās miljoniem cilvēku vakcinēt. Un tagad uh, vulkāna putekļi, kas ir bīstami, ja izbrauc tādam koncentrētam mākonim, bet tas nozīmē, ka nu, praktiski tūkstošiem miljoniem cilvēku ir uh, lidostās. Mēs redzam, ka politika nav uh, bijusi spējīga darboties, un mēs esam pilnībā atkarīgi no uh, aviācijas. Mums ir jāinvestē dzelzceļos, dzelzceļa tīklos, mums ir jāpagarina tie nu praktiski līdz Āzijai jādarbojas aktīvi, un aktīvai darbībai jābūt līdz Āfrikai un arī pat salām. Paldies! Paldies, dāmas un kungi! Tālāk Diego Lopes Garido. Gracias, eh, Paldies, priekšsēdētāja kungs! Es domāju, ka vienošanās ir panākta. Un eh, mēs eh, tiešām esam atzinuši beidzot to, cik svarīga ir eh, daba un dabas spēka, un tas visiem mums dod tādu vielu pārdomām. Līdz ar to ir krīze šodien. Ir tūkstošiem, kuri šobrīd atrodas citās vietās un eh, tas ir ietekmējis arī būtisku ekonomisko izaugsmu Eiropā. Mēs jau uzreiz redzējām, ka valstis, proti tās valsts, kurām bija iespēja nolemt par lidostu slēgšanu un gaisa telpu slēgšanu vai nē, tās uzreiz to izdarīja. Un, eh, protams, ka mēs visi ceram, ka situācija uzlabosies, un tomēr nevienam īsti nebija skaidrs, kad tas notiks. Uh, Un, kā jau Frū Ferēra teica, mums tas bija jā, jānolem tūlītās. Pagājušās nedēļas pie, piekdien jau bija skaidrs, ka situācija ir daudz nopietnāka nekā izskatījās vēl ceturtdien. Un jau tūlīt toreiz komisija, e, prezidentūra, eirokontrole sāka strādāt un svētdien tika sasaukta ārkārtas tikšanās. Eirokomisija nāca klajā ar publisku paziņojumu izskaidrojot situāciju un paskaidrojot sašutušiem iedzīvotājiem par to, ko darīt un kas jau ir izdarīts. Un vakar notika ārkārtas ministra, transporta ministra padome, kurā tika pieņemts lēmums par gaisa telpas atvēršanu. Tas nozīmē, ka mēs esam strādājuši. Lēmums ir pieņemts, bet tam ne tikai lēmums, bet arī ir rīcība. Un šodien mēs sāksim eh, strādāt. Tātad vakardienas lēmums tiek tiks īstenots realitātē. Šobrīd ir izveidotas četras e, drošības perimetru zonas. Tā tad ir zonas, kurās nevarēs lidot, un ir tādas, kurās būs iespējams lidot. Un, e, ja dalību valsts tam piekritīs, tad mēs tāda, tādajādi arī darbosimies, un tomēr ir nepieciešama ļoti uh, regulāra informācijas apmaiņa. Vakar uh, runājot par lēmumu īstenošanu dzīvē, mēs runājam arī par drošību. Un, protams, ka galvenais ir drošība un drošīgums. Tas ir mūsu galvenais vadmotīvs. Tas, ko mēs redzējām jau piekdien, tas, par ko mēs daudz runājām vakar, bija sekojošais. Eiropas eh, līmeņa sarunas mums ļāva pieņemt līdzsvarot lēmumu. Un, protams, ka šādā situācijā Eiropas līmeņa lēmums ir nepieciešams, jo situācija ir ārkārtēja. Riska izvērtēšanas modeļi, kompjūtera modeļi šodien jau ir daudz precīzāk nekā iepriekš. Vēl bez tam e iesaistītā Eira kontrolas institūcija ņēma vērā to, ko vulkāna darbības izpētes iestāde Londonā ir teikusi. Protams, ka šobrīd arī dalību valstu uzraudzības iestādes uh, ir pieņēmusi lēmumu, un mēs ļoti cieši sadarbojamies arī ar lidmašīnu ražotājiem, kuri runā par lidmašīnas motoru un korpusa specifiku. Tas viss tiek darīts nolūkā savākt specifisku un konkrētu informāciju. To visu mēs darām. Un šobrīd, ņemot vērā Eirokontrolas institūcijas tehnisko pamatojumu un datus, mēs esam iestājušies par drošību. Protams, ka drošība ir pirmajā vietā, nenoliedzami. Tas tādējādi mums ļauj e, runāt arī par ekonomiskajām šā izvirduma sekām. Komisija, un jūs to atbalstījāt, godātais parlamenti, šobrīd ir izveidojusi darba grupu, un nākošajā nedēļā tā nāks klajā ar konkrētu ziņojumu par izvirdumu ekonomiskajām sekām. Uh, Nākamais, protams, šeit daudz tiek runāts par vienu no brīvībām pārvietošanās brīvību. Šobrīd tā daudziem iedzīvotājiem ir liekta. Un tomēr, ja valdības vēlas atvieglot savu pilsoņu apgriešanos savā valstī, tad mums ir jāsadarbojās, bet valstis jau daudz ko dara. Godātie deputāti, valstis dara visu, kas ir to spēkos, lai iedzīvotāji varētu atgriezties viņu izcelsmes valstī. Protams, ka ir tiesības brīvi pārvietoties. Ko darīt nākotnē? Es personīgi uzskatu, ka mums vajadzētu daudz dziļāk debatēt par šiem jautājumiem, un Eiropas parlaments ir viens no tiem fórumiem, kurš ir piemērots šādām debatēm pasažieru tiesības, kādas ir pasažieru tiesības ārkārtas situācijā. Runa iet par papildus lidaparātu sūtīšanu uz konkrētām vietām par kādiem lidaparātiem iet runa, nevar jau lidot. Mums ir atklāti par to jārunā, un šeit tiešām varbūt ir bijušas zināmas nepie, nepilnības. Mums ir, jā, vēl viens risinājums varētu būt izveidot adekvātu dzelzceļa tīklu Eiropā, kur šobrīd nepastāv. Tas jau ir ārkārtīgi spēcīgs strateģisks mērķis, un varbūt, ka moderns moderns dzelzceļa tīkls varētu būt Eiropas pilsoņu pārvietošanās līdzekļu mugurkauls. Ja mēs runājam par jūras transportu, par dzelzceļa transportu, pārvadājumiem, pasažieru pārvietošanos, tam ir jākļūst par mugurkaulu. Mums joprojām ir jānodrošina investīcijas infrastruktūrā, galvenokārt dzelzceļos. Protams, ka tas ir ļoti plašs politisks jautājums, un tomēr tam ir arī zināma simbolika, kā attīstīt Eiropas Savienības infrastruktūru. Tas ir viens no vadošajiem jautājumiem šobrīd Eiropā, un patreizējā situācija un haoss lidojumos to ir tikai pierādījis un sāsinājis. Godātie kolēģi, ir ārkārtīgi daudz jautājumu. Protams, ka uh, ārkārtas situācija ir jārisina ārkārtas tempā. Paldies, priekšsēdētāji! E, Paldies! Paldies! Turpina priekšsēdētājs. Tagad, eh, ministra, tagad eh, jums vārds. Tā tad varbūt, ka mums vajadzētu pagarināt šīs debatas, jo tomēr šīs debatas ir bijusi ārkārtīgi pieklājīgas. Šobrīd e, mēs zinām, kas notiek daudzās e, lidostās, kas notiek daudzās stacijās. Es uzskatu, ka mums vajadzētu izmantot gan komisijas, gan padomes e, kopīgos spēkus, lai sniegtu cilvēkiem informāciju. Briseles centrālajā stacijā ir sešas kases, četras no tām ir slēgtas. Es uzskatu, ka nedrīkst tādas situācija turpināties, un es nedomāju, ka mums vajadzētu šeit eh, runāt tikai kailos vārdos. Mums eh, ļoti daudz cilvēku šobrīd guļ lidostās un stacijās. Priekšsēdētājs, paldies! Jau vairākas reizes mēs esam runājuši par šiem jautājumiem. Diemžēl ir žēl, ka jūs nedzirdējāt šīs debatas. Visi iepriekšējie runātāji ir pieminējuši šo ārkārtas situāciju. Okay. Uh, all this, uh, well, okay, uh, colleague, sorry, sorry. Uh, all... Kolēģi, visi jūs pieminētie argumenti jau ir izskanējuši šā rīta debatēs. Okay, sorry. Uh... Tagad es dodu vārdu Eiropas komisijas priekšsēdētāja vietniekam Kalas kungam, lai atbildētu uz uh, deputāti izteiktajiem komentār, komentāriem, un pēc tam Barozo kungs runās par citu svarīgu jautājumu. Tā. Paldies priekšsēdētāji. Paldies par visiem jūsu komentāriem. Un paldies arī par papildu komentāriem. Vispirms, šis notikums ir tiešām liek mums domāt par mūsu strateģiskajiem plāniem. Un viens no interesantākajiem jautājumiem, kas parādījās šajā diskusijā, ir jautājums par dažādu transporta veidu savietojamību, vai dzelzceļu ir iespējams izmantot kā alternatīvu lidojumiem. Un mēs drīzumā atgriezīsimies pie pirmās dzelzceļa paketes pārskata, kā arī pie strateģiskā dokumenta par transporta nākotni. Tad mēs atgriezīsimies pie šiem jautājumiem, kas ir ļoti svarīgi. Un vakar mēs par to pašu runājām arī ministru padomē. Un e, visas šīs lietas ir ļoti svarīgas, ieskaitot arī tādu jautājumu kā teledarbs un visi nepieciešamie citi parametri, kas ir nepieciešami, kur transports ir absolūti vajadzīgs. Par ekonomisko ietekmi. Mēs ņemsim vērā pilnīgi visus aspektus mēs piedāvāsim kaut kādus priekšlikumus, kurus izstrādāsim kopā ar kolēģiem, bet mums ir jābūt uzmanīgiem, jo nauda nenāk bezgalīgi. Un mums ir jāņem vērā arī citu interesēto pušu iesaisti šajā ekonomiskajā situācijā, tāpēc mūsu pieeja ir jābūt ļoti līdzsverotai, jo maģiska risinājuma nav tiesības, pasažieru tiesības un noteikumi ir ļoti skaidri. Tik uzdots jautājums, vai mums nevajadzētu pārskatīt noteikumus. Es domāju, ka noteikumus nevajadzētu gan pārskatīt, jo šādi likumi ir pieņemti. Un tie ir labi. Cits jautājums ir šo noteikumu īstenošana. Īstenošanai seko dalībvalsts. Mums ir ļoti skaidrs plāns, kā tālāk stiprināt esošo noteikumu īstenošanu. Mums ir arī plāns, kā ietekmēt dalībvalsts rīcību šai ziņā, jo tas ir e, pilnīgi skaidrs, ka dalībvalstīm ir jārīkojas, lai risinātu jautājumu ar pasažieriem. Un tad vēl viena lieta varbūt nav tik ļoti liela, bet tomēr ļoti svarīga. Un par to runāja daudzi kolēģi, kas minēja, ka tagad ir jau par vēlu un ka mēs nebijām gatavi. Bet um, es biju visu laiku šeit, e, kā jūs gatavībā strādāju ar ministriem, visu laiku biju Eiropā. Un šeit mums ir tāda pati dilemma, ar kuru sastapās lēmēji un eksperti. Šis jautājums ir jārisina ekspertiem, drošības iestādēm, nevis politiķiem. Šeit ir dilemma starp drošību un elastīgumu. Mēs esam gatavi vulkāna izvirdumam. Un šeit tika pieminēts, ka divi lidojumi jau ir cietuši kaut kad pagātnē no vulkāna izvirdumiem, un tad rezultātā bija pieņemts arī lēmums, ka lūk, šis ir ļoti nopietns risks. Līdz ar to šādos un līdzīgos gadījumos lidojumi ir jāpārtrauc. Tagad mūsu pieeja ir tāda diferenciētāka. Svētdien notika testa lidojumi vairāki attiecīgi ienācās informācija Eirokontrols eh, dienestiem, gaisa telpas institūcijām. Eh, šie rezultāti arī tiek analizēti, un mēs nonāksim pie secinājumiem, kas parādījās tajos. Bet atkal šeit ir eksperta zināšanas, dalību valstu zināšanas. Mēs strādājam ar vienoto debes eh, projektu, tas ir ļoti labs projekts. Un visi ministri saprot, ka tieši šāds ceļš ir ja, ejam uz nākotnē. Jādomā arī, kā labāk kombinēt dažādas eh, transporta iespējas nākotnē. Lūk, tāda ir aina, un lūk, tie ir tie komentāri, kurus gribēju paust. Un vēl viens aspekts par informāciju. Komisija ir nākus klējā ar preses relīzēm. Ceturtdien un piekdien komisija rakstīja par pasažieru tiesībām. Mēs teicām, ka pasažieru tiesību jautājums ir jāņem ļoti nopietni. Informācija par eh, pasažieru tiesībām ienācās no komisijas, un svētdien mēs sākām strādāt jau plašāk, dodot daudz plašāku informāciju, un ir tīpaši plaša informācija ienācās vakardien. Lūk, tāda ir situācija. Trīs, četras dienas un jāatjauno ir lidojumi. Lūk, tāds ir risinājums gan ekonomikai, gan pasažieriem. Līdzsabiedrībām ir jāatved pasažierus atpakaļ uz mājām vai arī attiecīgi uz galamērķiem citiem. Kaut gan situācija joprojām ir ļoti sarežģīta un mums vajadzēs vēl risināt šī gadījuma sekas. Liels paldies par jūsu komentāriem un noteikti mums vēl būs vairākas iespējas diskutēt par šo jautājumu. Paldies! Paldies. E, dziękuję bardzo, panie, panie viceprzewodniczący. Paldies, priekšsēdētāji vietniekungs. Dāmas un kungi, tagad mēs e, pabeidzām ļoti svarīgu diskusiju. Šī diskusija noteikti ir pats svarīgākais jautājums mūsu darba kārtībā šodien. Un pat ja mums būtu tikai šī te diskusija, tā, šīs diskusijas vi, dēļ vien ir vērts sasaukt plenārsēdi Strasbūrā, jo iedzīvotājiem ir zināmas cerības un gaidas. Viņi cer, ka mēs atradīsim kādu risinājumu, un mēs runājām par šiem risinājumiem šorīt no rīta. Un es gribētu pateikties arī Eiropas komisijai par to, ka